Good afternoon, dear colleagues. Uh... Labdien, godātie kolēģi. Sākšu mūsu sanāksmi. Mums būs gara sanāksme šodien. Tā ir ļoti svarīga. Ar ļoti interesantiem un svarīgiem tematiem darba kārtībā. 6.20 mums paredzēts arī balsojums. Tāpēc ir nepieciešams iekļauties atvēlētajās laikos, lai varētu 6.20 balsot. Ja nav iebildumu, tad es apstiprinu darba kārtību. Man jāpaziņo, ka diemžēl tulkošana uz īru un horvātu valodu šodien nav pieejama. Un man ir jālūdz jūs apstiprināt koordinātoru ieteikumu. Pirmkārt jau referenta iecelšana. Bonīkungs ir apstiprināts par referentu ziņojumu projektam par jaunā psihoaktīvās vielas, kuras, kuru es nenolasīšu, eh, kontrols pasākumiem, tad Korats Bildkundze būs atbildīga par īstenošanu ziņojumu par direktīvu apkarojot seksuālu izmantošanu uh, bērniem un, un bērnu seksuālo izmantošanu. Un Morais kungs ir iecelts par uh, referentu ziņojumam par uh, legālo migrāciju, zilās kartas pārskatīšanu. Vai komiteja apstiprina šos koordinātoru ieteikums? Es pieņemu, ka jā. Un, kā es paziņoju, jau šodien 6.20 ir elektroniska balsošana. Tālāk mums ir jāapstiprina Protokoli 18. janvāra un 27. oktobra sanāksmēm. Ja iebildumi nav, protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Un tad ķeramies klāt pie darba kārtības pirmā punkta. Tas ir nolīgums par strateģisko sadarbības ar Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropolu. Šis ierosinātās nolīgums ir strateģisks un šeit nav paredzēta personīgo datu apmaiņa. Atgādinu, ka parlamenta konsultācija šeit ir, jo eh, padome lūgus trīs mēnešu laikā sniegt šīs konsultācijas. Koordinātori izlēma izmantot vienkāršoto procedūru, kur komitejas priekšsarētais referents pēc eh, e, parlamenta rezolūcijas par Eiropola strateģisko vienošanos ar apvienotiem Arābu Emirātiem. Šodien mēs dzirdēsim no Nīderlandes prezidentūras un no Eiropola pārstāvja par to, kāpēc ir nepieciešams šāds nolīgums ar Brazīliju. Un tagad Nīderlandes prezidentūras vārdā Kroner kungs, jums vārds. Kroners kundze atvainojas priekšsēdētāji. Madam Chair, and thank you. Paldies priekšsēdētāji godātie Libe komitejas eh, locekļi. Paldies par šo iespēju eh, prezentēt jums šo nolīgumu par strateģisku sadarbības ar Brazīliju un Eiropolu. Vispirms par procesuālajiem posmiem, kā nonācām līdz šiem nolīgumam. Tālāk atsaukšos arī uz to, kādēļ šāds nolīgums ir nepieciešams. 2014. gada maijā, gan arī divus gadus atpakaļ, padome atļāva Eiropolu slēgt nolīgumu ar Brazīliju. Šis lēmums balstījās uz operatīvu nepieciešamību sadarboties eh, starp Eiropolu un Brazīliju. Tāpat arī balstījās uz Brazīlijas iestāžu vēlmi uzlabot sadarbību ar Eiropolu. 2015. gada oktobrī Eiropola valde apstiprināja šo nolīgumu, līdz ar to to pēc tam apstiprināja arī attiecīgajā padomas darba grupā kopā ar padomas īstenošanas lēmumu. Un tagad tas ir nodots jums konsultācijai. Vēlos uzsvērt, ka nolīgums starp Eiropolu un Brazīliju ir strateģisks nolīgums. Tur ir paredzēta operatīva, strateģiskā un tehniskās informācijas apmaiņa, piemēram, vispārējas situācijas ziņojumi, strateģiskās analīzes rezultāti un informācija par kriminālas meklēšanas procedūrām un preventīvām darbībām. Tāpat arī ir paredzēta dalība apmācībās un konsultācijas sniegšana krimināla izmeklējumos nolīgums neparedz apmaiņu ar personīgiem datiem, kā jūs tikko minējāt savā ievadā. Pavisam īsi vēlos pievērsties dažiem aspektiem, kādēļ šāda nolīguma parakstīšana bija nepieciešama. Sadarbība ar Brazīliju Eiropolam ir ļoti svarīga, lai apkarotu no, organizēto noziedzību. Piemēram, cilvēku tirzniecība ar narkotikām saistītas nozieguma un kredītkārta krāpš, kredītkaršu kāpšana. Um, pieaugot uh, tiešsaistes un mobilājās uh, transakciju skaitam, uh, ir nepieciešams rīkoties. Tā parasti tiek izstrādāts dažādi datorvīrusi un pieaug kibernoziedzības apmēru. Līdz ar to Brazīlijas šādi noziedznieki izmanto sociālos mēdīs ļoti bieži, lai veiktu krāpniecības Kā jūs zināt, Olimpiskās spēles ir paredzētas šogad vasarā Brazīlijā, un šāda mēroga sporta pasākums parasti nozīmē, kā pieaug e, arī kiberdraudi, kur tiek mēģināts ļaunprātīgi izmantot gan uzņēmums, gan iedzīvotājus. Uzlabot sadarbību ar Brazīliju ļautu Eiropolu un Eiropas Savienībai e, saņemt vairāk informāciju par šiem fenomeniem un labāk reaģēt uz tiem. Tāpatās Brazīlija ir ieinteresēta pretterorismu sadarbībā. Pieredze rāda, ka dažādas ekstrēmistu un teroristu organizācijas izmanto Brazīlijā izveidotu struktūru palīdzību lai ievākt līdzekļus un eh, veikt arī savādāk darbību. Mums būtu iespēja labāk saņemt no viņa reģiona informāciju par šo jautājumu. Tālāk par aktīvu atgūšanu. Vairākas Eiropas valsts ir izrādījuši interesi šajā jautājumā. Jau šobrīd notiek liela sadarbība starp Eiropas Savienības dalību valstīm un eh, Brazīliju. 2015. gadā Francija, Portugāla, kā arī Šveice eh, sadarbojās šajā jautājumā ar Brazīliju. Strateģisks nolīgums ļautu mums atvieglot sadarbību šajā jautājumā. Un noslēgumā prezidentūra pilnībā atbalsta Eiropola izvērtējumu un uzskata, ka ir nepieciešams šāds strateģisks nolīgums slēgšana. Ar jūsu atļauju priekšsarētais kundze, es lūgtu Dietrich Neumann, Eiropola pārstāvī, pap, eh, papildus paskaidrot šo situāciju. Paldies! Paldies, Kroners kundze! Tātad Noimana kungs tālāk, pa, Eiropo pārstāvs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsarētāji. Papildus Nīderlandes pā, eh, prezidentūras pārstāvs sacītājiem tik tiešām sadarbība ar Brazīliju ir eh, lieta, kur eh, mēs esam ļoti interesēti. Brazīlijā ir daudz iedzīvotāju no tuvu austrumu valstīm. Saskaņā ar mūsu informāciju, daudz ekstrēmistu organizācijas ļaunprātīgi izmanto šo kopienu. Nu, un, e, it īpaši Paragvajas, Brazīlijas un Argentīnas e, pierobežā. Tā, e, tas ir reģions, kur šīm grupām ir daudz atbalstītāji. Brazīlija ir pazīstama kā platforma, ko šīs grupas regulāri izmanto, un tās pārsvarā izmanto Brazīliju, lai piesaistītu finansējumu dažādiem kontrabandas veidiem. Šīs grupas var būt saistītas ar Eiropu, ar Rietumu Āfriku no kurienes tās tālāk darbojas Eiropas Savienībā un tuvajos austrumos. Līdz ar to sadarbība ar Brazīliju tik tiešām palīdzētu mums, palīdzētu Eiropas Savienības tiesību sargājušām iestādēm labāk saprast, kā šīs struktūras darbojas. Kā jūs dzirdējāt, arī Brazīlijā ir liela pagrīdes darbība, kas izmanto dark web internetu, lai nelegāli tirgotos ar aizliegtiem produktiem. Tie tiešām ir vienīgā uh, kiberkopiena, varētu teikt, kas piedāvā apmācību topošiem kibernoziedzniekiem. Bank, e, tāpat arī banku e, jomā daudz kiberkrāpniecības gadījumu, trojas vīrus un, un citi. Un arī saistībā ar olimpiskajām spēlēm e, šis jautājums ir aktuāls, jo tas ir ļoti liela mēroga sporta pasākums, kura laikā šādi draudi. Cerams, ka tie nerealizēsies, bet tomēr pastāv šis risks, un Eiropola uzskata, ka mums ir jāatbalsta dalību valstis eh, drošības nodrošināšanā. Ja tiks šis nolīgums noslēgts, tad Eiropols sniegs arī strateģisko atbalstu Brazīlijai šajā kontekstā. Mēs ceram, ka jūs atzinīgi vērtēsiet šī nolīguma slēgšanu un Kā jau minēts, personīgi datu apmaiņa nav paredzēta šīs nolī, šī nolīguma ietvaros tikai strateģiska, strateģiska datu apmaiņa. Paldies, Noiman kungs! Un tagad vēršos pie komitejas locekļiem, vai kāds vēlas izteikties. Izskatās, ka nē. Labi, tad priekšsarētājs iesniegs ziņojumu projektu, kur atspoguļot šodienas diskusija un ko varēs apstiprināt nākamajā Libe komitejas sanāksmē. Paldies! Nākamais punkts - stāvoklis vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā - grozījuma izskatīšana. Milzīgs grozījuma skaits. Metsols kundze, Kjengs kundze ir līdzreferents. Došu jums vārdu pēc tam ēnu referentiem un citiem. Roberta, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es sākumā gribētu norādīt, ka es un uh, Cecīlija, mēs uh, tik tiešām ar tādu plašu skatu sākām šī jautājuma izskatīšanu. Mēs sapratām, ka būs grūti atrast tādu vidusceļu, bet uh, tā kā process ir sarežģīts, esmu pārliecināta, ka vienīgā reakcija no parlamenta migrācijas jomā ir eh, jārod pēc iespējas eh, vienprātīgāk starp eh, politiskajām grupām. Kā jūs teicāt, priekšsēdētāji, esam saņēmuši 1247 grozījumus par praktiski katru ziņojumu punktu. Daži kolēģi vēlas, lai mēs dažos punktos ejam tālāk, daži citi grib, lai mēs svītrotu citus punktus. Tomēr jāsaka, ka daudz kolēģi ir eh, strādājuši ļoti tādā izpalīdzīgā un konstruktīvā veidā, par to arī pateicos. Šobrīd mēs izstrādājam kompromisu grozījumus par tiem punktiem, kuros cik vien spējam un kur iespējams, lai risinātu jūs paustās bāžas un aizpildītu tos eh, trūkums, kurus mēs atzīstam kas pastāv šajā ziņojuma projektā. Es zinu, ka daudziem kolēģiem bija grozījumi, tieši eh, konkrēti par bērniem, un mēs darīsim visu iespējamo, lai iekļautu specifiskāku tekstu redakciju tieši saistībā ar to. Mēs jau esam eh, veikuši sarunu un kompromisu meklēšanas procesu, strādājot pie ziņojuma projekta. Process nebija viegls, un mēs centīsimies rast vēl tālāku kompromisu jau tā delikātajā līdzsvarā. Šis process tomēr nozīmē, ka ne visi saņems to, ko viņi vēlas, un Dažiem kolēģiem um, labāk patiks viena daļa, citiem cita ziņojuma daļa. Mēs saprotam, ka šāda gara apjomīga ziņojuma gadījumā tas ir nenovēršama, bet mēs gribētu lūgt kolēģis no visām politiskajām grupām un delegācijām saglabāt šo fokusu punktu uz plašāko ainu un to, ko mēs kā parlaments kopā varētu panākt, lai reaģētu uz uh, arvien uh, svarīgāko jautājumu visiem mūsu pilsoņiem. Šai garā turpinot sarunas, es vēlreiz gribētu lūgt norādīt, kāda ir vissvarīgākie jautājumi jūsu grupai, jo procesam turpinoties mēs tad centīsimies to ņemt vērā tālākā saruna procesā. Mēs eh, strādājam, balstoties uz pieņēmumu, ka nav panākt vienāšanās par neko, kamēr neesam vienojušies par visu. Tā tad lūdzu iesūtiet mums eh, savus ierosinātos kompromisus par laika grafiku un nākošiem soļiem runājot. Mēģināsim Strasbūrā organizēt ēnu eh, referents sanāksmu un tehnisko darbinieku sanākt pirms tam. Mēs gribētu 16. martā balsot Libē un pēc tam plenārsēdē aprīlī, bet mums tik tiešām ir nepieciešama palīdzība no visiem, tāpat arī sapratne un pacietība, ja gribam nonākt pie rezultātu. Priekšsādātāji man varbūt vajadzēs iet prom, pirms šī diskusija beigsies, jo man jābūt citā sanāksmē, bet es eh, ļoti uzmanīgi izskatīšu eh, visus eh, kolēģi izteiktos grozījumus, ierosinājums pat ja nebūšu klāt. Paldies, Roberta. Kjāngas kundze nākošā lūdzu. Grācie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau esam vairāk kārt norādījuši un kā jau mana kolēģe Roberta Macela norādīja, ziņojama projekts ir visu politisko grupu priekšlikumu sintēze un darba metode, ko esam izvēlējušies, mums ir ļāvusi panākt ko vairāk par individuālo grupu pozīcijām, tātad, lai panāktu kopīgu tekstu, kurā ir situācijas analīze un kurā ir arī ieteikumi par to, kā mēs varētu pārvaldīt migrācijas procesus. Tātad šis teksts ir vienošanās auglis un, kā jau tika minēts, mēs esam saņēmuši 1247 grozījumus no atsevišķiem deputātiem. Un ar šo pēcpusdienas sesiju droši vien nepietiks, lai saturiski izrunātu visus šos iesniegtos grozījumus, un tāpēc es izteikšu tikai dažus vispārējus komentārus. Pirmām kārtām gribu pateikties visiem kolēģiem, kas ir strādājuši tādā sadarbības galā, lai aizpildītu dažus iztrūkstošos elementus mūsu sākotnējā priekšlikumā. Es te atcaucos uz veselu virkni iesniegt grozījumu tādā transversālā plāksnē, it īpaši par uh, uh, nepilngadīgām personām uh, bez uh, pieaugušākā pavadoņa, tātad pievēršot uzmanību, cik uh, šādi cilvēki, šādi jaunieši ir pakļauti uh, Eh, riskiem. Mūsu doma ir tātad sagrupēt šīs dažādās idejas un izstrādāt kompromisu grozījumus, ņemot vērā to, ka ir nepieciešams politiskais līdzsvars. Centīsimies iestrādāt ne tikai ēnu referentu nostājas, bet arī visu eh, kolēģu viedoklis, kuri strādājuši konstruktīvā veidā, lai dot ieguldījumu debatēs par migrāciju. Un eh, mums priekšā ir milzīgs uzdevums. To nevar noliegt priekšsēdētāji. Tehniskā līmenī esam jau sākuši strādāt pie kompromisa grozījumiem. Un tālāk tie tiks nosūtīti ēnu referentiem saulēcīgi pirms ēnu referentu sanāksmes, kura notiek nākošnedēļ trešdien. Lai mēs varētu integrēt savu darbu un pātrināt to, gribētu aicināt ēnu referentus iesūtīt mums saraksts ar savām prioritātēm, svarīgākajiem punktiem, ko viņi gribētu, lai mēs iestrādātu, vai arī, teiksim, punkti, kurus viņi gribētu, lai mēs stiprinam, vai gluži otrādi, lai mīkstinam. Mēs gribētu panākt balsojumu par grozījumu pakotni, kas nesagrozītu mūsu projekta vispārējo tādu noskaņu un garu un panākt tādu līdzsvarotu risinājumu. Tāpat mums arī laika grafiks ir diezgan saspringts bet ja visi būs atbalstoši un eh, ja mēs panāksim labu sadarbību arī turpmāk starp ēnu referentiem, tad es domāju, ka mēs varētu panākt balsojumu Liba komitejā 15. vai 16. martā, kas savukārt ļautu nodrošināt to, ka notiek balsojums plenārsēdē aprīlī. Paldies, ar priekšsēdētāju, paldies, Cecila. Tagad uh, dodu vārdu ēnu referentiem Stīvens Skundze, vai jums būtu kas sakāms? Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Saistībā ar šo konkrēto dosjē. Tā tad ir iesniegt 1247 grozījumi, tos uh, iesniegušas nu, parlamentu politiskās grupas, un tas vēlreiz tikai demonstrē, cik svarīgs ir uh, viss šis uh, process parlamentam. Es vēlu referentiem veiksmi, lai izstrādātu kompromisa grozījums, bet eh, vienīgais ilgtermiņa, ilgspējīgais risinājums eh, šai problēmai no mūsu puses ir eh, tāda sistemātiska atvirzīšanas pieeja, pushback approach attiecībā uz ārējām robežām. Mums ir jāsūta cilvēkus atpakaļ uz viņu pēdējo tranzīta valsti, tātad jāvirza atpakaļ, un slēdzot robežas, eh, attiecīgi arī jāuzņemas eh, sava atbildība, protams, jāuzņem tos bēgļus, kuriem ir nepieciešama palīdzība, bet mums ir nepieciešams vairāk finansējuma eh, bēgļu nometnēm ārvalstīs, tā lai uzlabotu apstākļus tur. Es ceru, ka diskusijas būs auglīgas, ka mēs varēsim panākt rezultātu un katra politiskā grupa varēs atbalstīt to, Eh, signālu, kas eh, tiks dots. Mana grupa eh, nebūs apmierināta ar tekstu, ja tas būs tāds, kā līdz šim paldies. Nākošā Spinelī kundze. Paldies! Vispirmām kārtām es gribētu pateikties līdzreferentēm par ļoti labi veikto darbu. Un varu piekrist lielākai daļai eh, ziņojuma, eh, kur ir runa par eh, specifiskākām tēmām, kā piemēram meklēšana un glābšana, tāpat arī piekļuva juridiskai palīdzībai Eiropas Savienībā. Gribu pateikties arī 20 nevalstiskajām organizācijām, kas ir ierosinājusi, ir iesūtījušas grozījumu priekšlikumus man. Gribētu citēt sešus no šiem grozījumiem, kas, manuprāt, ir eh, izšķiroši svarīgi. Tajās sanāksmēs, kas notiks, pirms mēs nonāksim pie ziņojuma eh, gala versijas. Pirmām kārtām horizontālie grozījumi, kas eh, nosaka, ka patvēruma meklētāji var uh, izteikt eh, savas preferences, kurā valstī viņi gribētu uh, gūt patvērumu, un tad viņi var tikt pārvietot. Tātad pieprasīt patvērumu un tad tik pārvietot uz savu eh, izvēles valsti. Otrais grozījums par migrantu aizturēšanu. Es gribētu lūgt detalizētāku regulējumu attiecībā uz Eirostat vākto informāciju un alternatīvām aizturēšanai. Trešām kārtām uzskatu, ka ir nepieciešams mainīt tās rindkops, kur ir runa par atgriešanas mehānismiem, ko šobrīd nosaka Frontex sadarbībā, ka mums ir jāizstrādā droši izcelsmes valstu sarakstu. Tas, manuprāt, ir izšķiroši svarīgi, tātad norādīt, ka runājot par uh, Eiropas eh, robežu un krasta apsārdzi ir nepieciešama caurskatāmība. Tālāk runājot par Eiropas eh, līdzekļiem, arī tur ir jānodrošina caurskatāmība un stingri jākontrolē Eiropas Savienības līdzekļu izmantojums, lai izvairītos no uh, skandāliem, tāpat mafijas uh, veiktajiem uh, noziegumiem, un es domāju, ka Eiropas uh, Uh, līdzekļiem migrācijai un patvēru meklēšanai, uz tiem nevajadzētu attiecināt, uh, attiecināt izaugsmas un stabilitātes pakta deficīta noteikums, jo ir valsts, kuras ir ļoti smagi cietušas no migrācijas plūsmām, tā kā Grieķija un Itālija, un nedrīkst pieļaut, ka tās cieš pārāk daudz, un pirmkārt, piektām, piektām kārtām pār uh, ārējā politika. Esmu pret NATO misiju, esmu pret arī neseno vienošanos uh, ar trešajām valstīm attiecībā uz eh, atpakaļ uzņemšanu un atpakaļ atgriešanu. Tātad ir jārespektē arī migrantu tiesības, es domāju, ka hartumas eh, process un eh, tāpat arī nolīgums ar Turciju ir jāievēro. Un tāpat arī jāpaturprātā iespējamā militārā intervence Lībijā, lai varētu risināt ar ASIS saistītās problēmas. Šajā ietvarā, es domāju, ļoti skaidri jānorāda, ka Eiropas eh, Savienība nevar par ārlietu politiku lemt kopā ar Turciju, tā it kā Turcija būtu jauna dalība valsts. Mēs visi apzināmies, kādus eh, noziegumus, mazus slaktiņus ir veikusi Erdogana valdība eh, Turcijas dienvidu austrumos un Ržāvas provinces bombardēšanu Sīrijā. Un mans beidzu, beidzamais punkts, es gribētu jūs uh, lūgt aplūkot uh, Schengenas filozofiju pamatojumu kā tādu. Tur šķiet uh, trūkst cēloņu seku sakarības attiecībā uz robežu atcelšanu un tāpat laikā stingrāku robežu kontroli. šķiet, ka mūsu kontinentā tomēr samazinās šīs eh, ārējās robežas, jo demografiski arī notiek ļoti lielas izmaiņas. Paldies! Sargentīni kundze nākošajā vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Melošu teikdama, ka e, šie te uh, e, 1200 grozījumi un e, referenti jau teica, Mēs esam mēģinājuši tos visus salikt kompromisu grozījumos un izskatīt. Mēs esam tiešām ieguldījuši milzīgu darbu, lai sagatavotu gro e, kompromisu grozījumus un uzvērstos. Bet e, sākumā varbūt e, atcerēsimies, ka mēs sāksim šo atzinumu un mēs sākot domājām, ka nebūs jauns likumdošanas bēgļu jomā, izrādījās, ka mums nebija taisnība, bet tomēr domāju, ka mēs šo ziņojumu varam izmantot, lai skaidrāk izteiktu savu viedokli par jautājumu gan padomē, gan komisijai, gan tātad par bēgļu jautājumu, gan par eh, legālo migrāciju darba meklējumos. Uh, Es zinu, ka Spinelli kundze runāja par eh, Schengenu. Pagājušajā nedēļā notikušā iekšlietu ministra sēde eh, runāja par šo Schengenas zonu, un viņi arī uzsvēra, ka ir nepieciešams stiprāks robežu kontrols. Iespējams, ka tā ir dalību valstu atbilde uz bēgļu plūsmu, kas šobrīd ieprūst Eiropas Savienībā, bet es nedomāju, ka tas kaut ko atrisinās. Uh, Tātad eh, pašiniciatīvas ziņojums. Mēs eh, šajā ziņojumā mēģinām eh, runāt par bēgļu plūsmu, kas tikai palielināsies tuvākajos gados, un mēģinam nākt klajā arī ar idejām, kādā veidā to visu risināt, jo mūsuprāt robežu slēgt nav gudri. Uh, Un tagad eh, par eh, darba spēku, tātad par mig migrantiem, kur ierodas Eiropā darba meklējumos. <clears throat> Eiropas imigrācijas politika būs viens no centrālajiem jautājumiem nākamnedēļ plenārsēdē. Un es domāju, ka mums ir jārunā par eh, šiem te darba meklē, meklētājiem pie tam visu līmeņu, ne tikai ar labu izglītību un iemaņām. Uh, Noteikti Eiropas Savienībā ir jābūt arī likumīgiem ceļiem, kā ierasties. Tātad, eh, lai Eiropā varētu ierasties ne tikai bēgļi un patvērumu mēģina meklētāji, bet arī tādi, kur šeit vēras strādāt. Jo cilvēki, kur strādā darba tirgu bez dokumentiem, diez vai kaut ko labu mums var dot. Un eh, 28 ministri, patiesībā 27 premjerministri, jo Angela Merkele kā viena no valsts vadītājām, manuprāt, to mēģinot risināt tikai mēģinot risināt tikai savā valstī notiekošo, es nezinu, vai tas ir pareizais ceļš šobrīd. Es esmu gatava piešķi, e, es esmu gatava atbalstīt arī tā saucamo ātro procedūru dupēkungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā gribētu pateikties e, par izcilo darbu, ko veikušas abas e, līdz referentes. E, tas tik tiešām ir ļoti strukturēts un ļoti labi izstrādāts dokuments. Es gribētu izteikt e, pāris komentārus. Izskatot e, šo dokumentu ļoti uzmanīgi, un es te varēšu dot dažus arī piemērus jums, ka, ka ir uzska, tāds kā katalogs uzskaitīts, kas ir jādara tā ir ne tik daudz stratēģija, kas būtu jādara pašreizējās apstākļos. Te došu vienu piemēru, piemēram, runājot par pagaidu aizsardzību, kas ir uh, pasākums, kas uh, ir īstenojams tagad, jo uh, notiek ļoti liela personu ieplūšana, tie prasa aizsardzību un tā tad ir rakstīts, ka jā, pastāv normas, kas paredz šo pagaidu aizsardzību, un tāpat laikā pauž nožēlu, ka tas nenotiek pietiek apmērā. Nu, bet tad prasīsim, lai komisija izmanto šo instrumentu, tad tam būs jēga. Tā tad eh, esam veikuši it kā problēmas analīzi šai ziņojumā, bet neesam izvēlējušies attiecīgo politisko izvēli, lai izmantotu instrumentu. Un vēl cits piemērs. Eh, ziņojumā eh, ļoti pareizi par atgriešanu, tad, nu, tā ir visgrūtākā vieta, par ko vienoties arī mums. Un, uh, Mm, tātad, lai to izdarītu cilvēku cieņu ievērojušā formā. Tātad atpakaļ uzņemšana ir uh, ar to ļoti saistīta, bet par to ziņojumā nav ne runa. Nu, vismaz neesmu atradis to. Nu, ir nepieciešams, lai mums būtu uh, atpakaļ uzņemšanas uh, stratēģija. Jo pretējā gadījumā atgriešana nebūs nekāda jēga, tā nebūs efektīva. Uh, Tā ka es domāju, ka ja tai ir jānotiek, tad to ir uh, arī jāpraktizē un uh, nav jēga pretējā gadījumā runāt par to, ja nav tāpat laikā nekādu reālu instrumentu to īstenot. Trešām kārtām par uh, šīm drošajām valstīm to sarakstu. Es domāju, ka te ir jānošķir šai uh, sarakstā drošas trešās valstis un drošas, trešas, drošas valsts un trešās ārējās valstis. Uh, Tāpat arī jāskatās, eh, caur kurām valstīm cilvēki ir virzījušies tranzītā, un te nav skaidri rakstīts, eh, jā, tad izmanto šo instrumentu, tad tāpat laikā atkal tiek paust nožēla, bet nav atkal tāda politiska eh, attieksme. Protams, ka ziņojumam ir tāda ļoti milzīga kvalitāte, un tas ir tāds liels sintētisks darbs, bet, kā es teicu, manuprāt, tas ir vairāk kā tāds katalogs varbūt at, biš, nedaudz izrauc no uh, konteksta, uh, nevis tik daudz stratēģija, kas būtu mums steidzamā kārtā īstenojama. Paldies! You, Deprē. Paldies, Deprēkungam! Tā kā neviens cits uh, nevēlas izteikties, tad došu vārdu atkal līdzreferentēm. Nē, Jabliežas kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es um, izteikšos ļoti, ļoti īsi. Vispirms um, uzskatu, ka vajadzētu pateikties uh, Mecels un Kengas uh, kundzēm par ļoti kvalitatīvi paveikto. Es esmu izdara, izlasījis šo dokumentu un uh, tiešām uzskatu, ka tas ir ļoti salīdzvarots un atspoguļo mūsu viedokli, jo patiesībā jautājums ir pietiekami sarežģīts. Aleksandra Musolīnī. Uh, eh, arī es esmu iesniedzis vairākus grozījumus, bet vēlētos šeit pieminēt četrus, kuri, manuprāt, šķiet svarīgākie. 93. grozījums. Tajā runa iet par uh, tā tad eh, bēgļu vai patvērumu meklētāju sadalīšanu pa dalību valstīm. Skaits joprojām nav skaidrs tagad citēšu. 39 tūkstoši patvērumu meklētāji, kuri pēdējā laikā ir ieradušies Itālijā. Un ir ieradušies desmitiem tūkstoši tikai februārī vien Itālijā, un burtiski pāris simti ir aizvesti citām valstīm. 399. grozījums kāpēc jūs runājat par šīs bēgļu sadalīšanas ierobežošanu, varbūt, kad ir tādi, kuri nacionālās vai citas piedalības dēļ vēlas doties uz kādu valsti, un ja iepriekšējā kvartālā šis skaitlis ir pārsniedz 65 tūkstošus, tad tiešām kā Itālijā, kur cilvēki ieros no Eritrejas un Sīrijas, šķiet, ka praktiski Mēs jau nevaram šo bēgļu sadalas programmu izmantot. Vai tiks noslēgt jauni līgumi, arī par tiem tiek runāts. Un visbeidzot, 139. Piešķirtie resursi dažādiem atbalsta projektiem trešajās valstīs. Uh, Mēs vēlamies konkrēti sadarboties um, migrācijas kontrolē. Prieksēdētāji, paldies! Robertai vārds lūdzu. Paldies, uh, Kinga! Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem. Uh, Ne tikai tiem, kur izteicās šodienas debatēs mūsu komitejā, nē, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, jo viņi tiešām pievērš lielu uzmanību ziņojumā izklāstītajiem punktiem. Vēlreiz vēlētos atgādināt, ka sākot darbu pie šā ziņojuma, mēs bijām tādā pilnīgā tumsā, jo Junker komiteja Komisija toreiz vēl nebija pateikusi, kāda būs tās darba kārtība tieši vidusjūras reģionā un bēļu krīzē. Bet šodien, šodien es personīgi uzskatu, ka ir milzīgs darbs pabeigts, ka parlaments tālāk balstoties uz mūsu uh, ziņojumu var strādāt. Vēlētos griezties pie visiem kolēģiem par izrādīto sadarba gribu. Mēs esam gandrīz ceļa beigās un pieņemsim šo ziņojumu pirms nav par vēlu. Tā tad eh, likumdošanas priekšlikums no komisijas tiek sagaidīts, bet mums kā parlamentam ir jāpasaka, ka mums eh, bēgļu jautājumā ir savs skatījums. Tas ir ļoti svarīgi. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad Sesilai lūdzu vārds. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es, protams, ar ļoti lielu deksmi strādāju pie šā atzinuma, un eh, es eh, vēlētos varbūt eh, atbildēt vairākām šeit izskanējušajām tēzēm. Deprēkungs, tieši pateicoties lielajam daudzumam grozījumu, Uzskatu, ka mums e, izdosies uzsvērt šā dokumenta strateģisko nozīmību. Vēlētos pateikties Spinelli kundzei, jo jūs ļoti labi norādījāt uz mums svarīgajām prioritātēm. Poljēzes kungs, es labi saprotu, cik svarīga ir šī bēgļu pārdales sistēma. Un tomēr uzskatu, ka mums izdosies arī jūsu idejas iestrādāt ziņojumā, protams, kompromisa grozījumos. Paldies, Sesilai! Un vēlējos tikai pateikt, ka pie visiem grozījumiem strādāts ir ļoti daudz, un kompromisus panākt arī ir svarīgi. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības izskatīšanas, bet pirms tam vēlētos pateikt un novēlēt eh, labu darba deksmi abām līdzreferentēm. Mēs esam pabeigušā jautājuma izskatīšanu 45 minūtes pirms paredzētā laika. Mums eh, komisijas pārstāvi vēl nav ieradušies, un viņu ierašanās ir paredzēta tikai puspiecos. Tāpēc eh, tagad neliels pārtraukums, godātie deputāti. Mēs pārtraucam mūsu sēdi līdz puspieciem. Tagad pārtraukums, jo komisijas pārstāvis šeit nav un arī um, ēnu referenti vēl nav ieradušies, kuriem noteikti ir jābūt uz šo jautājumu izskatīšanu 6, 7, 8, 9 un 10. Tos visus skatīsim kopā. Tātad kafijas pauze līdz 16.30.

So, um, let's continue. Tad turpinām darbu mūsu pēcpusdienas sanāksmē, pēc uh, mūsu kafijas pauzes. Varam sākt skatīt nākamo ļoti svarīgo jautājumu. Vesela pakete ar ļoti svarīgiem ziņojumiem. Eiropas robežu un krāsta apsardze pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datu pāzēs pie ārējām robežām, Eiropas ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valsts piedarīgu atgriešanai, kuri dalību valstīs uzturas nelikumīgi, un tālāk divi atzinumi vēl Eiropas jūras drošības aģentūra un Eiropas zivsainicijas kontrolas aģentūra. Tātad vesela pakete, ko skatām kopā, sveicu šeit Roetskungu, kurš ir DG Home ģenerāldirektorāta direktorāta ģenerāldirektors, kurš e, iepazīstās mums ar priekšlikumiem, kas saistīti ar robežu paketi, kuru komisija prezentēja pagājušā gada decembrī. Pēc šīs prezentācijas es došu vārdu debatēm. Vispirms iespēja izteikties būs referentiem, pēc tam ēnu referentiem attiecīgajiem dosjē. Tātad to, šos e, dosie visu skatīsim vienotā paketē un par tādējādi arī par to kopīgi diskutēsim. Un pēc tam došu vārdu arī Nīderlandes prezidentūras pārstāvjiem, e, kas informēs mūs par situāciju padomē. Un tagad Roetis kungs lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Labdien, godātie parlamenta deputāti! Izmantošu šīs minūtes, lai iepazīstinātu jūs ar tiesību aktu paketi, kuru komisija prezentēja pagājušā gada 15. decembrī. Jums tikko bija debats par migrāciju, un vēlos jums atgādināt, ka Eiropas migrācijas darba kārtībā mēs esam uh, koncentrējušies uz neregulāro um, migrāciju un arī robežu kontrolēm, kā tas tika paziņots jau pagājušā gada maijā, ka mēs uh, skatīsim kopīgo situāciju attiecībā uz robežu kontroli, lai nonāktu pie tāda Eiropas līmeņa risinājuma šajā jomā pēdējos mēnešos esam redzējuši negatīvu notikumu attīstību saistībā ar juridiski pieļaujamu, bet tomēr vienpusēju dalību valstu lēmumus atjaunot robežu kontroli. Un priekšlikumi paketē e, veido komisijas pieeju ar mērķi nonākt pie visaptarošākas e, robežu kontrolas uz ārējām robežām. Uh, Paketē ir iekļauti pieci priekšlikumi. Neskatīšu atsevišķo, atsevišķos priekšlikums par Eiropas jūras drošības aģentūru un Eiropas zivsainiecības kontrolas aģentūru, gan jau, ka tas tiks aktualizēts arī diskusiju gaitā, bet koncentrēšos uz pārējiem trim priekšlikumiem. Vispirms eh, vēlos sacīt pāris vārdus par būtiskāko daļu šajā robežu paketē, respektīvi Eiropas robežu un krasta apsardzes regulas projektu. Es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka tas ataino jauno politisko realitāti un izaicinājumus, ar kuriem mēs kā Eiropas Savienība saskaramies. Sākumā vēlamies eh, strauji virzīties uz priekšu ar šo priekšlikumu. Mēs visi zinām, ka pēdējo gadu laikā mums ir bijuši vairāki priekšlikumi, kas ir prasījuši ilgu laiku, bet šobrīd spiediens ir ļoti liels, tā skaitā no eh, pilsoņu puses, lai panāktu, ka mēs esam spējīgi virzīties uz eh, tādu kopīgu uh, kolektīvu mūsu ārējo robežu apsardzību un komisāra Abramopulus vārdā, kurš, protams, ir politiski atbildīgā persona par šiem priekšlikumiem no komisijas puses un, protams, komisija kopumā. Mēs eh, cerams, tad varēsim kopīgiem spēkiem virzīties eh, likumdošanas procesā strauji uz priekšu, un man prieks, ka esat iecēluši jau referentus šiem dosjē un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar Pabriku kungu un tāpat arī ēnu referentiem šim dosjē, lai nodrošinātu to, ka mēs eh, pēc iespējas straujāk virzamies uz priekšu. Ko tad mēs cenšamies izdarīt? Mēs cenšamies eh, tās lietas, kuras apspriedām tik ilgu laiku, arī beidzot īstenot, respektīvi integrēta robežu apsardze. Par to mēs esam daudz diskutējuši, sagatavojuši daudz dokumentus, bet realitātei no vienas puses mums ir bijuši nacionālās, tad valstu robežsardze un eh, krasta apsardze. Un tad ir mums aģentūra, maza aģentūra, kas, eh, kā jau esat dzirdējuši vairāk kārt, aģentūra, kur paskaitot personālu, būtu spējīga apsargāt tikai Eiropas parlamenta perimetru, bet ne jau mūsu ārējās robežas. Un cenšamies to attīstīt kā divu pilāru struktūru attiecībā uz Eiropas robežu un krasta apsardzi, kur mums vispirms ir jārunā par Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūru, un no otras puses jārunā ir par nacionālajiem robežsardzes dienestiem, kas tiek integrēti vienotā sistēmā. Integrēt sistēmā, izveidojot kopīgu atbildību par nacionālām robežu apsardzes eh, dienestiem un aģentūru. Pašreizējā apstākļi, konkrēti migrācijas krīze, skaidri parāda, cik ļoti nepieciešama šāda risinājuma. Uh, Un mums jau ir bijušas vairākas diskusijas par šo tematu. Tālāk, kā to izdarīt? Vispirms mēs ierosinām jums daudz vairāk aģentūrai iesaistīties attiecībā uz krīzes novēršanu, ja prevenciju. Tas pamatā ir saistīts ar vājo vietu izvērtējumu saistībā ar esošiem robežu apsardzes uh, sistēmas darbību Un svarīga loma tiek piešķirta jaunai aģentūrai, par to es arī mazliet vairāk pateikšu, lai varētu izvērtēt, kur ir vājās vietas dalību valstīm saistībā ar viņu spēju pārvaldīt ārējās robežas. Jau šobrīd diskusijās esmu dzirdējis vairākus komentārus, es neprecizēšu no kurienes tie nāk, bet tiek sacīts, ka vai jūs nevarētu veikt izvērtējums eh, jau šobrīd. Nu, tas būtu tas pats kā slēgt um, šo. Slēgt stāli, kad zirgs jau ir aizskrējis. Un Tā kā tas būtu nepiemērots risinājums šajā priekšlikumā par robežu un krasta apsardz. Otra lieta. Vēl viena lieta, kas politiski tika apspriest, tad tiešās intervences iespēja, kas būtu šādai aģentūrai. Tas būtu kā pēdējais salmiņš, ja kontrole uz ārējām robežām kādai dalībvalstī kļūst neefektīva un risks tiek konstatēts, ka tiek apdraudēta Schengen zonas e, funkcionēšana, tad aģentūra būs tiesīga iejaukties un veikt ārkārtas e, darbības, lai kontrolētu situāciju. Intervence notiks balstoties uz komisijas lēmumu Un, ja nekļūdos, tad esam paredzējuši virkni drošības pasākumu, kas e, nodrošinātu, ka šeit nebūtu konflikta starp attiecīgās dalībvalsts suverenitāti un šo konkrēto intervenci. Tā tad būs šāda iespēja. Ko mēs vēl vēlamies un mēģinam panākt attiecībā uz aģentūras darbību, ir atrisināt vienu no lielākajiem trūkumiem, ko mēs šobrīd pieredzam saistībā ar ātrās reaģēšanas e, spēkiem, e, Rabbit komandām, e, Frontex aicinājumiem tikt pastiprinātiem, darbojoties Itālijā vai Grieķu salās, ir tas, ka bieži vien pietrūkst eh, dalību valstu apņemšanās sūtīt mums atbilstošos speciālists un atbilstošajā brīdī, lai varētu izpildīt tos uzdevumus, ko Frontex ir noteicis. Un tāpēc eh, mēs ierosinam iz, izveidot obligāto mehanis, mehānismu dalību valstu resursu apvienošanai. Es domāju, ka jūs eh, to sapratīsiet, eh, ka tas eh, lielā mērā balstās arī uz nopietnām politiskām diskusijām. Tāpat mēs ierosinam uzlabot sadarbību atsevišķās eh, krasta apsardzes funkcijas, funkcionālās jomās. Līdz ar to esam arī, ierosinājuši EMSA regulas grozījums, to es labi pārzinu, jo astoņas gadus biju EMSA valdē un tāpat arī EFSA regulā. Arī tur ir diezgan daudz strīdīgu punktu, un jūs noteikti būsiet, būsiet iesaistīti arī diskusijās ar citām komitejām par šiem jautājumiem. Un pēdējā lieta, ko es vēlos uzsvērt, jā, mēs izveidojam jaunu pieju Eiropas uh, robežu un krasta apsardzei, bet mēs nenogalinam pēdiņās Frontex. Tas īstenībā ir kā turpinājums, ko mēs mēģinam nodrošināt attiecībā uz aģentūras darbu, kas eh, attīstās no tā, kas mums ir šobrīd Frontex darbojoties, un ir svarīgi atzīmēt šo aspektu. Nākamais priekšlikums. Šengens robežu kodeksa grozījumi pastiprinot eh, pārbaudas Schengens zonā iebraucot un izbraucot, kā jūs zināt, eh, šobrīd rob Schengens eh, robežu kodeks prasta sistemātiski trešo valsts piedarīgo pārbaudes iebraucot vai izbraucot no Eiropas Savienības. Kā jūs zinat, tāpat laikā pastāv pienākums pārbaudīt do, uzrādīto dokumentu spēkā esamību Eiropas Savienības pilsoņiem, uh, Eh, uz šīm ārējām robežām. Bet mums nav pienākums sistemātiski pārbaudīt šo informāciju Schengens informācijas sistēmā, datubāzēs vai nacionālais datubāzēs, iebraucot, izbraucot no Eiropas Savienības. Pēc notikumiem Šeit es runāju par teroristiskiem uzbrukumiem un viņu iesaistīto teroristu ceļošanu. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams ievies sistemātiskas pārbaudas uz ārējām robežām, attiecinot tos uz Eiropas Savienības pilsoņiem, tā skaitā iebraucot un izbraucot. Un mēs esam nākuši klajā ar šo priešlikumu. Mēs uzskatām, ka tas ir iespējams attiecībā uz lidostām, uz sauszemes un jūras robežām. Tur eh, ņemot vērā apjomus un esošās kontrolas, tur varētu būt eh, pamatojums eh, piemērot kādas pagaidu atkāpes attiecībā tātad uz jūras un sauszemes robežām. Tur mums jābalstās uz risku izvērtējumu. Un tad eh, tur Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrai būs savu lomu spēlējama. Tātad tas ir mūsu otrais priekšlikums. Un trešais priekšlikums, tas ir īstenībā nevis jauns priekšlikums, bet aktualizācija. Izveidojot eh, stabilāku juridisko pamatu kaut kam, kas mums jau ir Eiropas ceļošanas dokumenti trešo valsts piedarīgo atgriešanai, kurus bieži vien neatzīst trešā valsts valstis, un lai šī atgriešanas politika būtu uh, stiprāka, mēs e, nācām klējā šo tehnisko priekšlikumu, lai ieviestu Eiropas līmeņa dokumentu, kas ļauj identificēt uh, cilvēkus, eh, kuriem ir piemērot atgriešanas lēmumu, tiek izveidots vienots formāts, un tam ir arī augstāk tehniskās un drošības eh, pasākumi un iezīmes, kas ļauj efektīvāk eh, atpakaļ sūtīšanas politiku īstenot. Priekšsaratais kundze šiem atsevišķiem punktiem esmu sniedzis īsu pārskatu par trim no šiem pieciem priekšlikumiem, kurus prezentējām Ar nepacietību gaidu mūsu pirmās debats. Esmu pārliecināts, ka arī komisārs Avramopoulos arī ļoti interesēts ir šajās eh, diskusijās. Un viņš noteikti iesaistīsies, tikko tas būs iespējams. Tagad ar nepacietību gaidu jūsu jautājums. Un mans pēdējais aicinājums ir uh, centīsimies nodrošināt, ka virzamies uz priekšu pēc iespējas ātrāk eh, attiecībā šo priekšlikumu, ja Eiropas eh, robežu un krasta apsardz eh, aģentūra pēc iespējas ātrāk varētu sākt savu darbu, lai varētu tikt galā ar pašreizējo krīzi, ar kur mēs saskaramies. Paldies! Paldies, Roits kungs! Paldies, kas niedzā šo detalizēto informāciju un Tagad ķeramies pie diskusijas. Vispirms dosim vārdu referentiem. Pabriks. Tātad Pabrikungs, Eiropas robežu un krasta apsardze, tālāk Makovei kundze par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgais datubāzēs, Stīvensas kundze par trešo valstu valstspēdīgu atgriešanu un pēc tam ēnu referentei. Nīdermullera kungs, Liedzē Bjorkas kundze, Ilbergs kundze, kas ir Intvelds kundze vēl. Un tad pārējie kolēģi, kas vēlas izteikt. Mr. Spinelli, Mr. Depre, Mr. Zdehovski and Mr. Kirkos. So this will be the procedure. First, the rapport. Tā, tad šāda būs procedūra vispirms referents, tad tātad pirmais pabrikungs, lūdzu. Paldies, Kinga! Paldies uh, komisijai par šo prezentāciju. Tik tiešām, es uh, arī ceru, ka būs laba sadarbība ar visiem, kas uh, ir ieinteresēti un kas ir apņēmības pilni strādāt pie šī projekta mm, par robežu un krasta apsardzes aģentūru. Jāsaka, šis ir viens no komisijas priekšlikumiem, kurš, manuprāt, kuram, manuprāt, ir divkārša loma. Pirmkārt, domāju, ka tā ir ļoti svarīga loma, jo tā dod iespēju Eiropas Savienībai virzīties uz priekšu un uh, mēģināt risināt migrācijas krīzi, kurā visi šobrīd atrodamies. Otrkārt, tas ir ļoti svarīgi, jo ja mums izdosies virzīties uz priekšu šajā dosijē, tad mēs varēsim arī demonstrēt saviem vēlētājiem, nav svarīgi no kuras uh, partijas, reģiona vai valsts, uh, ka Eiropas Savienība ir nopietna un ka tā ir efektīva savā darbā. Un es tik tiešām eh, ceru uz labu sadarbību uz ēnu referentiem no visām politiskajām grupām, jo es domāju, ka šis dosie tik tiešām mūs var vienot. Mums varbūt ir nedaudz atšķirīgi viedokļi, nedaudz atšķirīgi risinājumi, bet eh, šis ir jautājums, kas mūs var vienot, jo tas ir mūsu visu labā. Tā ka Visi, kam ir, kam ir dārga Eiropas Savienības nākotne un kas ne tikai vārdos, ne tikai uz papīra vēlas risināt šīs problēmas, ja jūs vēlaties, mēs visi kopā varam to izdarīt. Protams, laika grafiks ir diezgan sarežģīts, bet ja mēs visi turēsimies kopā, tad arī ar to mēs tiksim galā. Tāpat gribu norādīt, ka šis dokuments vai drīzāk dokumentu apstiprināšana atbilst uh, visu to cilvēku vērtībām, kur uzskata, ka mums ir nepieciešamas uh, atvērtas robežas, ka mums pēc iespējas ir jāpalīdz uh, bēgļiem un patvērumu meklētājiem, jo mēs nevaram iedomāties, ka varētu būt atvērtas robežas, ja tās netiek kontrolētas. Tā tad ar to arī ir jāsāk, un tad jāvirzās soli pa solim tālāk. Tā tad es gribētu teikt, ka jā, Ir nepieciešams eh, risinājums Eiropas krīzē. Šis ir reāls darba dokuments, kurš parāda, ka mums jā, ir Eiropas risinājums. Protams, būs detalizēti, padziļināti jautājumi, eh, ko Eiropas komisija jau šeit prezentē, kas varbūt eh, ir pretrunīgi. Un tas ir jautājums par to, kā komisija un padoma vai arī dalībvalsts un aģentūra kopā sadarbojas. Bet es gribētu atsaukties uz eh, briš, britu diplomātiem, neskatoties par diskusijām par Brexit, par Lielbritānijas izstāšanos. Uh, nav eh, problēma, kuru mēs nevaram atrisināt, ja mēs sēžam telpā kopā pie laba cigāru un vīnu, tātad strādāsim pie šiem jautājumiem kopā. Paldies Pabrikungam, Makavejs kundze. Paldies, Kinga. Paldies komisijai par nu pats sniegto prezentāciju. Es jau no sākuma gribētu norādīt, ka Schengens regulējums ir jāmaina. Cilvēki dzīvo Eiropā un viņi baidās un jūtas nedroši, jo ir notikuši traģiski notikumi Parīzē un Stambulā. Tāpat arī mums, tāpēc, ka mums ir grūti pārvaldīt tik galā šo migrācijas krīzi. Arvien vairāk un vairāk migrantu virzās uz Eiropu. Vairāk kārt jau ir minēts, kā arī ksenofobija ar vien vairāk izpaužas dalībvalstīs, bet es tam nepiekrītu, jo uzskatu problēmu, ar ko saskaramies šodien, ir par nepareizu politiku, ko izvērš vai no nu Eiropas Savienība, vai arī atsevišķas dalībvalstis. Mēs nedrīkstam balsot pilsoņus, kuriem ir baili, jo viņi jūtās nedroši. Tā vietā jāskatās uz uh, pieļautajām kļūdām. Bet virzīsimies uz priekšu, mēģināsim uh, salabot to visu un virzīties uz nākotni. Jā, šobrīd ir krīzes situācija, un tāpēc mums ir nepieciešama reakcija uz šo krīzi. Mēs esam krīzes situācijā, nepieciešama atbilstoša reakcija. Eiropas Savienības ārējās robežas šobrīd ir uh, tāda lieta, kur jāpanāk pareizais risinājums ņemot vērā, ka ir daudz radikalizētu jaunu cilvēku, kas atgriežas no Sīrijas un uh, citi cilvēki, kas arī virzās uz Eiropas Savienību, tad no šī teksta esmu sapratusi, ka visas sistemātiskās kontrolas tagad tiks uh, pastiprinātas un tās tik, tiks veikts attiecībā uz katru personu, kas izbrauc vai iebrauc um, Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka runājot par, piemēram, cilvēku tirzniecību, ka ar šo problēmu mums vajadzētu labāk un ātrāk cīnīties, un mēs varētu balstīties uz informāciju, ko saņemsim no dalību valstīm. Tāpat nepieciešams stiprināt pasākums Eiropas Savienības, uz Eiropas Savienības ārējām robežām, un nevar vērst uzmanību tikai uz Schengenas zonas iekšējām robežām. Tā tad visus ir jāpārbauda, kas iebrauc, kas izbrauc, Eiropas Savienība arī. Uh, jāveic uh, valsts piedarības un identitātes dokumentu pārbaudi. Runājot par komisijas tekstu. Nav īsti skaidrs, diezgan bieži tiek runāts par Eiropas Savienības robežām, un tad uh, ir atsaucas uz uh, pilsoņu drošību, tātad runājot par Eiropas Savienības pilsoņiem, bet mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi arī tās eh, dalībvalsts, kas nav Schengen dalībvalsts, kā Bulgārija, Ungārija, Horvātija, tā, tad jūs runājat par Eiropas Savienības ārējām robežām, bet eh, tāda ir tikai viena, un tai ir jāiekļauj visas dalībvalsts, vai ne tā? Visiem ir jābūt vienlīdz aizsargātiem. Jūs nevarat aizsargāt dažus cilvēkus, un kuri ir vairāk Eiropas Savienības pilsoņi nekā citi Eiropas Savienības pilsoņi. Tāpat jāuzdod arī sekojošs jautājums Kas notiktu, ja Eiropas eh, Savienība saskartos ar uh, Eh, situācija, kad naudas atmazgāšanas operācijas eh, tiek eh, identificēts Rumānijā, Bulgārijā vai Horvātijā, un šī nauda tiek izmantota terorismu organizācijās. Protams, tas nebūtu īpaši mm, komfortabli tā, ka mums ir jāaizsargā visus, tā tad vai tās ir Schengens dalībvalsts vai nē. Un vēl nepieciešama vienlīdzīga piekļuva Schengens informācijas sistēmē. Rumānijā mums ir bijusi piekļuva, un mēs izmantojam šo informāciju. Tā ka es ceru, ka panāksim šeit lielāku skaidrību un komisija būs skaidrāka savos formulējumos, tā lai mēs varētu atbilstoši izvērst diskusiju par šiem un citiem jautājumiem. Strasbūrā nākamnedēļ mums vajadzētu noturēt sanāksmi ar komisiju. Tāds mans priekšlikums. Paldies. Paldies Makavejas kundzei. Stīvens kundze nākošā par. Uh, Eh, ceļošanas eh, dokumentiem tādu trešo valstu, valstu piedrīgu atgriešanai, kur dalība valstīs uzturs nelikumīgi. Un referenta ir eh, Halo, Halaho kundze. Kungs. Paldies. Es aizstāšu Halaho kungu, saka runātājs, es runāšu viņa vārdā. Saka. Tā tad runājot par starptautisko aizsardzību Eiropas Savienībā saka Stīvens Skundze. Nelegālo migrantu atpakaļ atgriešanas palielināt nodrošināšanu ir vitāli svarīgi, ja mēs gribam panākt veiksmīgu sadarbību turpmāko 12 mēnešu laikā. Mums ir nepieciešama papildus kapacitāte un resursi patiesiem, īstiem patēru meklētājiem. Atgriešanas statistika runā pati par sevi. Mēs nevaram būt uh, apmierināties to, ka 40% tiek atgriezti noteiktās kategorijās. 94. gadā mēs izveidojām atbilstošu Eiropas ceļošanas dokumentu, bet tas vairs neatbilst tā nolūkam, tāpēc es atbalstu šos priekšlikumus. Līdz šim daudzas trešās valsts nevēlas pieņemt šos uh, atpakaļ atgriešanas dokumentus, ko izdevuši Eiropas Savienības dalību valsts, jo tie ir slikts kvalitātes dokumenti, ko jebkurš ar fotošopu iespējām varētu pats izgatavot vienots eh, atgriešanas dokuments no Eiropas Savienības puses eh, nedotu trešo valstu, trešiem valstīm iespējas eh, neatzīt šos cilvēkus, kas tiek atgriezti atpakaļ. Tāpēc mums jānodrošina augstākus tehniskos standārtus, lai nodrošinātu, ka šos dokumentus nav tik viegli falsificēt vai viltot. Protams, šis eh, priekšlikums nav eh, kā brīnum risinājums un noteikti vēl saglabāsies eh, citi šķēršļi mūsu ceļā, kā piemēram arī sarežģītas diplomātiskās attiecības un problēmas un dažu trešo valstu nevēlēšanās sadarboties vispār. Nav pilnībā skaidrs no šī priekšlikuma, vai uh, šī uh, sliktā darbība atgriešanas uh, jomā ir tiešām atkarīga no šī dokumenta sliktās kvalitātes. Uh, paredzētie rezultāti šim priekšlikumam ir kaut kas tāds, ko mums vajadzēs aplūkot un pārunāt ar komisiju detalizētāk. Bet harmonizējot formātu un uzlabojot uh, Uh, elastību pātrinātajai procedūrai un tāpat uh, samazinot uh, birkrātiskās procedūras un gaidīšanas periods. Nu, tās viss ir darbības vajadzīgajā virzienā. Mums nepieciešama rīcība, kas ir robusta un izpildāma, un mums noteikti būs daudz labāki rādītāji atpakaļ atgriešanas darbībās, ja mums 28 valstīs nepastāvēs 28 atšķirīgas formas, 28 valodās, kas jāizpilda. Tāpat arī domāju, ka jautājums ar Pakistānu, atpakaļ atgriešanos Pakistānu tālāk tiks risināts nākotnē. Šīs uh, atpakaļ atgriešanas dokuments ir jāpadara par tādu instrumentu, lai mēs varētu stiprināt atpakaļ uzņemšanas līgumus ar trešajām valstīm, un tas ir jāveicina Eiropas Savienības un uh, bilaterālos atpakaļ uzņemšanas nolīgumos. Un visbeidzot, šis pasākums nav paredzēts, lai uh, apdraudētu tiesības, kam ir piešķirts uh, patvērums, bet vienkārši, lai atgriezt atpakaļ tos, kuriem nav tiesību uzturēties un lai palīdzētu Eiropas Savienības imigrācijas sistēmā darboties efektīvi un godīgi un atpakaļ atgūt sabiedrības uzticību. Esmu sarunājis tikties ar ēnu referentiem, lai veiktu viedokļu apmaiņu, plānot mūsu darbu. Es ar cerībām raugos uz tālāko sadarbību un arī um, ar kolēģiem no Eiropas komisiju un es ceru, ka mums būs um, veiksmīga sadarbība šajā darbā. Paldies, Stīvens kundzei! Un tagad ēnu referentiem vārds. Mums ir diezgan daudzi pieteikušies. Es nolasīšu sarakstu, tātad vārdu tie, kas runās, un, ja vēl kāds grib, tad piesakieties, jo pēc tam es sēkšu runātāju sarakstā, tad es sakojuši vārdu. Mrs. Keller, Mr. Pogliese, Mrs. Bjork, Mrs. Wimberg, Mrs. Intfeld, Mrs. Sargentini, Mrs. Lunacek as shadows. Okay. Okay, so Mrs. Uh, Zippel and... Zipels kundze vēl tiek uh, pievienots runātājs sarakstam un Kudrītskas kundze, jā. Jūs runāsiet savas grupas vārdā. Stīvens kundze arī. Mhm. So many reports, it's... Jā, ziņojumi ir daudz, tāpēc arī daudz ēnu referentu. Un visbeidzot Vīkstrēms kundze. Nedarmilers kundze. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, Nedarmila kungs. Uh, Runāšu ļoti īsi. Vispirms vēlētos pateikties komisijai un Rūtas kungam, ka jūs eh, par šo jauno aģentūru tik neansēt mūs iepazīstinājām. Esmu pārliecināts, ka mums būs eh, interesants diskusijas par robežu pāraudzību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs eh, vēlamies Eiropai nākotni. Šorīt runāju ar Pabrika kungu, un mēs vienojāmies, ka mums ir jāstrādā ļoti, ļoti ātri un ārkārtīgi efektīvi, lai kaut kas atrisinātos. Vienlaicīgi pieturos pie pārliecības, ka ja jau viena aģentūra būtu, ja jau šī aģentūra būtu strādājusi pirms sākās šī bēgļu krīze, tad mūsu situācija būtu labāka. Komisijas priekšlikums ļoti labi. Schengena zona ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, un tā ir Schengena zona jāaizsargā visiem spēkiem, vispirms jau aizsargājot Schengenas ārējās robežas. Tā tad ļoti svarīgs jautājums, un es domāju, ka mums ir nepieciešama daudz integrētāka aģentūra, kas nodarbotos ar robežu pāraudzību. Visbeidzot, iedzīvotāja drošība ir izšķirīgi svarīgs jautājums, un tomēr mums nevajadzētu veidot tādas politi tādu politiku, kas stigmatizē tādas vai citas grupas un vēl tikai vēl vairāk sētu bailes lielā mērā atbalsta to, ka šajā priekšlikumā ir uzdots dalību valstīm apmainīties ar informāciju, jo es tiešām ceru, ka datu apmaiņa starp dalību valstu atbilstīgajām iestādēm, starp ELSO, Eiropolu, jauno aģentūru un citām aģentūrām, ja tas viss notiks, protams, respektējot datu aizsardzību un pamatiesības, tad šāda datu apmaiņa ir aģentūras darbības veiksmes atslēga. Un visbeidzot tāds vispārējais dabas eh, piebilde. Es saprotu, ka šajā priekšlikumā daudz tiek runāts par tiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas Eiropas Savienība. Piemēram, eh, ir dalība valsts, kurās trūkst kā cilvēku resursu, tā arī aprīkojuma. Un tomēr aģentūrai, mm, par aģentūru runājot, nebūtu jārunā tikai par tai priekšā stāvošajām problēmām. Ja mēs ilglaicīgi raugamies, tad ir jādomā par to, ko darīs aģentūra, kad šī bēgļu krīze būs beigusies. Paldies, Niedermēja kun, kun, kungs un tagad Valero kundze. Paldies, paldies arī visiem referentiem. Tagad par Frontex. Es nesaprotu, kā tad mēs varam uh, runāt par integrētu sistēmu, ja atkal sadarbosies Frontex ar dalību valstu um, robežu uzraud, uzraugiem. Uh, es nedomāju, ka tas kvalitatīvi kaut ko mainīs. Un visbeidzot jautājums komisijai. Kāpēc? Kāpēc uh, jūs šo Frontex uh, priekšlikumu esat sagatavojuši tik lielā steigā? Uh, Patiesībā vienmēr eh, tā ir padoma, kura eh, tā kā nobremzē visu likumdošanas darbu. Mēs esam gatavi, protams, strādāt ļoti ātri un tomēr ir jārespektē arī uh, lēmumu pieņemšanas, likuma pieņemšanas procedūra. Tātad mans jautājums, kāpēc tāda steiga, kāpēc šie saspringtie laika grafiki? Uh, Burtiski pirms pāris gadiem mēs izmainījām Frontex mandātu, tagad tas tiek mainīts atkal. Un es ceru, ka šis tagad samainītais vai maināmais mandāts tiešām kādu laiku darbosies. Mūsu prioritātes kā zaļo grupai, protams, ir jautājumi, kas ir saistīti ar pamattiesībām, kā arī eh, glābšanas iespējas. Iespējams, ka to padomu mēģinās atšķaidīt un varbūt, ka e, šīs te glābšanas operācijas mūsuprāt Eiropas e, robežu uzraugiem ir ļoti svarīgas. Un visbeidzot par pamattiesībām un cilvēktiesībām. Uzskat, ka parlamentam par to ir jārunā, jārunā arī, kontek, arī Frontex kontekstā. Uh, jo jūsu piedāvājumā Frontexam ir sniegtas gandrīz neierobežotas iespējas iejaukties dalību valstu lēmumos un Frontexam lemt, piemēram, par cilvēktiesībām, pamattiesībām. Un eh, parlamentārā kontrola netiek līdz šāda mandāta izmainai. Ja jūs Frontex mandātu tā mainiet, tad eh, būs, teiksim, Frontex eh, ierēdnis, kurš nolēms, ko darīt dalību valstīm, un man tas nav pieņemami. Ir jau, protams, jauka, ka jūs esat paredzējuši sūdzību mehānismu, bet šis sūdzību mehānisms darbosies tikai tad, ja būs stiprināta pamattiesība mehānismu. Un eh, tas Frontexam arī ir jāsaprot. Jautājums, eh, kuru neatrisinājām iepriekšējā Frontex mandāta izmaiņas eh, laikā, ir tātad atbildība, kurš tad ir atbildīgs, piemēram, par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā ir problēma, jo šobrīd eh, Frontex, tā ir problēma brīdī, kad Frontex atbildība tiek salikt vienā putras katlā ar dalību valstu atbildību. Šis jautājums tiešām ir ļoti sarežģīts un daudzšķautņains. Visbeidzot, 18. punkts. Frontexam ir tiesības um, iejaukties dalību valstu rīcībā pret dalību valstu gribu. Tas ir ļoti problemātiski, jo kā tad tas sasaucas ar 20. punktu, kurā tā pati dalība valsts, kura varbūt nepakļaujās, pēc tam var sniegt instrukcijas Frontex misijām. Tātad, eh, ja dalība valsts nevēlas, lai tajā notiktu kāda Frontex misija, tā tomēr var sniegt savas eh, rekomendācijas. Tātad, kā tas viss darbojās? Uzskat, ka šeit ir liela pretlu, pretruna, to viegli atrasināt nebūs, un varbūt jūs varat sniegt savu atbildi, kā jūs to domājat darīt. Ogliezs kungs, paldies, prieksēdētājs kundze es e, pārstāvu Alessandru Musolīnī, kas ir ēnu referents šam ziņojumam. Tātad e, trešo valstu piedarīgo atgriešana. Pavisam īsi vēlējos pateikt sekojošo. Trešo valstu valstu piedarīgo atgriešana ir pilnīgi izgāzies projekts. 14. gadā tikai 36% no tiem, kur, kuri bija jāatgriež atpakaļ, ir tiešām atgriezti. Un šie jaunie noteikumi, es ceru, būtiski uzlabos atpakaļ atgriešanas sistēmu. Kā? ir jāizveido visa Eiropas atpakaļ atgriešanas dokuments, dokumentācijas kopums. Tas noteikti uzlabos situāciju un uzskat, ka arī Frontex mandāta paplašināšana situāciju uzlabos. E, piekrītu, un to teica arī Stīvens skundze, ka mandāts, kas tas bija 94. gadā, vairs galīgi neatbilst patreizējai situācijai. Tā tad e, dokumentam ir jābūt tā sagatavotam, ka to uh, akceptēt arī trešās valstis. Un uh, kā tehniski notiks atpakaļ atgriešana, kāda ceļojuma aģentūra vai kas to darīs un kā izvairīties no viltošanas. dokumentu leģitimitāte. Prieksēdētāji, paldies! Nākamā runātāja Bjorkas kundze. Mūsu ēnu referenti nevarēja ierasties, un es runāšu viņas vārdā. Vēlējos sākt ar to, ka ja mums būs uh, dalīts atbildības robežu kontroli, tad, protams, mums kaut kas ir jādara, jādala šajā robežu kontrolē. Un eh, es nedomāju, ka kaut ko mainīs eh, pasu kontrole, bet gan eh, tie cilvēki, kur ierodas kā patvērumu meklētāji Eiropā, tiem ir arī jāsaņem šis patvērums. Un tā kā šobrīd Eiropa nepiedāvā patvērēju, patvēr, patvērumu, tad eh, komisija vēl to visu mēģina tā kā savādāk nosaukt. Šīs nedēļas nogalē simtiem tūkstošu cilvēku izgāja ielās simtos Eiropas pilsētu, lai iestātos par eh, drošu ierašanos Eiropā un par bēgļu uzņemšanu. Mums eh, liela problēma joprojām ir, teiksim, robežu aizsardzība, Bet vai tiešām eh, pirksta nospiedumu reģistrs atrisinās problēmu? Man personīgi tas nozīmē, ka cilvēki, kuri Eiropā ieradīsies, eh, lai šeit gūtu mieru, to nevarēs izdarīt, un es domāju, ka daudz ies bojā ceļā uz Eiropu. Es eh, vēlējos pateikt, ka mana politiskā grupa nevar parakstīt šādu tekstu. Viens, eh, viena no problēmām ir Frontex iejaukšanās bez dalību valstu akcepta. Un, eh, kā jau šeit viena no runātājām teica, mēs nevaram to akceptēt. Tātad, ja tautas nevēlēts un tautai neatskaitošs cilvēks lems par cilvēktiesībām vai starptautisko tiesību īstenošanu, mums tas nav pieņems bez bezdarba pamatiesībām cilvēktiesībām nav adekvāts atskaitīšanās, mm, kā notiks šī tre, sadarbība ar trešajām valstīm un mandāts, ka operacionālā aktivitāte tiks palielināta atpakaļ atgriešanai, arī tas mums nav pieņemami. Es uzskatu, ka eh, priekšlikums ir sagatavots tādā staigā, ka tas jau kļūst bīstami. Šobrīd eh, atbildība un bēgļu pārdala vispār nenotiek. Protams, eh, mums ir jādarbojas ārkārtīgi ātri, bet steidzamībai ir jābūt nevis dokumentu sagatavošanā, bet gan palīdzēšanā cilvēkiem. Un mums ir jārada šīs drošās pasāžas. Paldies! Mrs. Intveld. Intvelds kundze. Jā, paldies. Es izteikšos par Schengens robežu kodeksu pārskatīšanu. No vienas puses mana grupa lielā mērā atbalsta kopīgu ārējo robežu pārvaldīšanu Schengens zonai. Mēs to esam prasījuši jau ļoti ilgu laiku, tā kā es nepiekrītu zaļo un goe pārstāvjiem. Bet tas nenozīmē, ka ir viduvējas kvalitātes dokumenti jāpieņem vai ka ir jāslēdz robežas vārdu salikums, robežu pārvaldīšana to nenozīmē. Un paskatoties uz šo priekšlikumu, man jājautā komisijai, kur ir ietekmes novērtējums. Ta, izskatās, ka komisijai tas kļūst par ieradumu. Tie, tāpat komisija, kas eh, runā par li likumdošanas uzlabošana atsakās no ietekmes novērtējuma visos dosjē, kas saistībā ir ar drošību un iekšlietām. Es vēlos redzēt ietekmes novērtējumu šeit, jo tas nav kaut kas tāds, kas notika vakar, un mums ir tik steidzami jāpieņem, ka tu nevari veikt nekādu ietekmes novērtējumu. Un tad es vēlos lielāku eh, skaidrojumu par to, kā šis priekšlikums saistās, piemēram, ar viedo robežu paketi, vai Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru. Mums jau ir priekšlikumi, kas ir ierosināti, kur ir paredzēta cilvēku kontrola uz robežām un e, viņu izsekošana. Kā tas viss ies kopā tagad? Un es vēlos arī saprast šo pamatojumu. Kā sacīja, mana grupa bieži vien ir prasījusi atbilstošu Eiropas uh, robežu un krasta apsardz, bet es nesaprotu, kāpēc tas ir steidzami jādara attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi. Es domāju, priekš tā mums ir Eiropas Savienības pasažieru datu reģistrs. Ja jūs zinat, eh, kas viņi ir, kāpēc jums jāpārbauda vispārējie eh, pilsoņi? Un tas neizklausās nekas prātīgs eh, skaidrojumu ziņā. Tāpat es vēlos saprast eh, samērīgumu. Tas, ko jūs ierosināt, pa pamatā ir neaizpildīts eh, čeks, tā teikt. Visi tiek pārbaudīti pēc bez izņēmuma un kāpēc nevar darīt otrādi? Konkrēts pārbaudījums eh, atsevišķām personām un tikai tad, ja ir liels risks, tad visus pārbaudīt, ne otrādi. Un tad es vēl vēlētos arī saprast vēl vienu lietu. No dokumenta tas nav skaidrs. Uz kāda pamatā tiks veikts šīs eh, pastiprinātās pārbaudas, jo tas šobrīd nav tekstā eh, atrunāts. Tas man pēc profilēšanas izklausās, eh, rasu profilēšanas pie tam vēl. Un ja tas tā nav, tad es vēl saprast, uz kā pamata tas notiks. Tālāk Jūs pieminat par uh, eh, datu bāzēm, eh, pret kurām tiks pārbaudīta Eiropas Savienības pilsoņu dokumentu SAS un datu bāzes, bet šis nav pilnīgs saraksts. Šeit ir minēta arī attiecīgās datu bāzes. Kādas tās ir? Es domāju, ka šeit ir konkrēti jānorāda. Un vēlētos arī zināt, uh, kas notiks ar datiem e, par to, ka ir rezultāti vai nav rezultāti, vai šie dati tiks uzglabāti, vai par visām pārbaudēm dati tiks saglabāti un e, reģistrēti kādā žurnālā. Šeit ir nepieciešams saņemt vairāk informācijas, pirms mēs varam nopietni debatēt par šo jautājumu. Paldies, Kudrickas kundze, tālāk. <clears throat> Thank you. Um... Paldies. Vēlos pieminēt pirmkārt to, ka mana grupa lielā mērā atbalsta šos grozījumus uh, ārējo robežu kodeksā. Šis priekšlikums mums ir ļoti svarīgs Nav šaubu, ka efektīvas kontrols uz Schengen zonas ārējām robežām ir svarīgas, lai eh, Schengen zonas iekšienē varētu saglabāt brīvu pārvietošanos. Šis priekšlikums tāpat ir ļoti svarīga reakcija uz teroristu uzbrukumiem. Mēs visi zinām, ka daži no Eiropas Savienības pilsoņiem uh, ir tikuši ietekmēti ar ide teroristu ideoloģiju un ir ceļojuši uz konflikt zonām un uh, ir apmācīti teroristu grupējumos. Tāpēc uzskatu, ka Eiropas Savienības pilsoņu drošība ir, ir jābūt augstākai prioritātei, un šī labā kontrola ir nepieciešama, lai varētu nodrošināt dalību valstu drošību. Uh, kontrols uz ārējām robežām atļaus mums identificēt šīs personas un mazināt riskus Schengen zonas iekšējai drošībai. Kopumā šis ziņojums, eh, šis ziņojuma priekšlikums uh, atbilst izaicinājumiem, un mums ir jābūt īpaši uzmanīgiem attiecībā uz drošību, īpaši Schengen zonā, un jāuzlabo kontroli uz ārējām robežām, un tas jādara daudz efektīvāk, tā skaitā apmainoties ar datiem ļoti efektīvā veidā. Kas attiec uz personas datu aizsardzību, kas jau tik pieminēts, Man šķiet, ka sistemātiskas pārbaudas e, datu bāzēs tiek, pār, tiek veiktas balstoties uz ir rezultāti vai nav rezultāti principu. Jā, tad jā, persona nerada risku, tad pārbauda netiek reģistrēta un nenotiek tālāk datu apstrāde. Es konstatēju šeit problēmu saistībā ar sistemātiskām pārbaudēm lidostās, kam varētu būt nesamērīga ietekme uz pasažieru plūsmu uz robežām. Tur vajadzētu veikt grozījumus, bet mēs reaģēsim uz to tad, kad eh, referenti prezentēs eh, ziņojumu projektu. Mans jautājums komisijai ir tāds kādā veidā sistemātiskās pārbaudas ietekmēs infrastruktūru efektivitāte lidostēs un, lidostās un kurš par to maksās. Paldies! Paldies, Kudrītskas kundzei, Vimbergs kundze. Paldies! Paldies par man doto vārdu un paldies par informāciju. Es esmu septītā un astotā zi punktu ziņojumu ēnu referenti, tātad septītais pārbošu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām. E, mēs atbalstam šo priekšlikumu, mana politiskā grupa, un tomēr ir traģiski, ka, ir ne, ka bija nepieciešami divi terorismu uzbrukumi, e, lai mēs vispār sāktu runāt par datubāžu, datubāzēm pie ārējām robežām. Piemēram, e, SIS datubāze. Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi nostiprināt Eiropas Savienības eh, ārējās robežas, lai aizsargātu Eiropas iedzīvotājus un eiropiešus no džihadistu uzbrukumiem. Es vēlējos pateikt, ka šis priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, bet ar to tālu nepietiek. Ja mēs vēlamies pasargāt mūsu iedzīvotājus nopietni, tad dalību valstīm pašām ir jāveic robežu kontrolas. Un, kā jau teicu, es esmu ēnu referenta arī par um, e, Eiropas ceļošanas dokuments, tādu trešo valstu valsts piedarīgu atgriešanai un tā tālāk. Ļoti laba iniciatīva, svarīga iniciatīva. Eh, atpakaļ atgriežana Zviedrijā manā valstī ir milzīga problēma, tāpēc Es domāju, ka tas būs vienkārši tuksa gaiša kūšana. Piemēram, trešajā punktā iet runa par ēdiena piedāvāšanu atpakaļ eh, nosūtīšanas brīdī, un eh, tā kā šobrīd daudz nelegālie migranti nenorāda, no kurienes viņi nāk, tad viņus arī nekur nevar atgriezt atpakaļ. Ko mēs darīsim ar šo problēmu? Zviedrijā mēs esam saskārušies ar tādām problēmām, ka cilvēki, kuri um, ieradušies no Afganistānas, eh, Afganistāna at atsakās eh, no Zviedrijas izsūtītos afgāņus at saņemt atpakaļ. Tātad, eh, ja ir pierādīts, ka viņi ir šīs valsts pilsoņi, kā tad tā var būt, ka valsts viņus neņem atpakaļ un mums ir noslēgts ar atpakaļ atgriešanas līgums? Ko mēs ar to visu darīsim? Jo, Mrs. Sargentini. Paldies tālāk Sargentīnī kundu. Paldies priekšsēdētāji. Sākšu ar ne, nelegāliem trešo valstu pilsoņiem. Šeit vairākas lietas arī pietrūkst, jo komisija steidzās sagatavot šo priekšlikumu. Manuprāt, tas nav pareizi. Uh, Es piekrītu tiem jautājumiem, kurus Stīvens kundze uzdeva. Vai svarīgākais šeit tiešām ir dokuments un vai tas ir e, sastādīt kādā no oficiālajām valodām un uzrakstīts uz, uzrukāts uz pareizā uh, papīra, jeb runai par to, vai kāda trešā valsts vēlas pieņemt atpakaļ savu pilsoni vai nē. Te nav tik daudz runa par to, kā par trešās valsts pilsoņa izraidīšanu, bet gan par to, ka trešā valsts viņu pieņem atpakaļ. Un mēs redzam, ka tas ir ļoti sarežģīti. Ir cilvēki, kas tiešām vēlas doties mājās, kas no Nīderlandes ceļo šeit uz Briseli lūdzoties dokuments, lai varētu tikt mājas un nesaņem tos. Es nedomāju, ka man ir problēmas ar standartizētu eh, dokumentu kopumu izraidīšanai. Es domāju, ka ar to tiek nodrošināti tie mērķi, kas ir izvirzīti, lai būtu eh, saprotama izraidīšanas eh, vai atpakaļ atgriešanas politika. Uh, Tālāk turpinot Skā Kellers uzdoto jautājumu, man šeit nav skaidrs, vai mums ir Eiropas robežu un krasta apsardz. Ir dalībvalsts, piemēram, Nīderlanda, kas nevēlas veikt šo darbu, un tad Beļģija ierodas to veikt mūsu vietā un atrod, teiksim, kūģi ar uh, nelegāliem imigrantiem un uh, kontrabandistiem. Kur mēs eh, tad liekam šo eh, kontrabandistu? Uz Nīderlandi mēs taču nesadarbojamies, vai uz Beļģiju, un tad Beļģiju tiesās nonāk, kā tas darbosies. Otra lieta, ja robežu un krasta apsardzes eh, strādā atbilstoši nacionālajai likumdošanai, un cilvēki iet bojā uz ūdens, jo mēs neesam paspējuši vai neesam pareizi veikuši savu darbu, respektīvi cilvēki ir gājuši bojā. Uh, Tātad viņi ir pakļauti attiecīgās dalībvalsts eh, disciplināru eh, sistēmai saskaņā ar 20. pāntu. Kāpēc Beļģija gribētu apsargāt Nīderlandes jūras robežu, ja, ja kaut kas noiet greizi, viņi paši būs vainīgi? Es gribu saprast, kā 18. un 20. pāns strādā kopā un kā var apiet šos ļoti svarīgos eh, suverenitātes aspektus. Paldies! Paldies, Zipels kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es runāju mūsu referents Mirjams Dālī uh, vārdā, tad uh, es vēlējos arī pati izteikties par šo jautājumu. Vai es varu apvienot? Jā, labi. Mirjam Dalī ir uh, ēnu referenti, referente ceļošanas dokumentu uh, Um, dosie, un viņa atzinīgi vērtē šo pieeju, lai būtu vienoti ceļošanas dokumenti, kas ļautu vieglāk atgriezt tos, kuriem ir, no, kuriem ir atteikta pat, patvērumu piešķiršana vai kas nekvalificējas vairāk patvērumam. Ir svarīgi sākt runāt par patiesu Eiropas patvērumu sistēmu Un tas palīdzēs arī tām valstīm, kuras vēlas palīdzēt bēgļiem, bet kuriem nav pietiekams kapacitāts to darīt. Jo tie, kurus ir jāsūta projām, viņi joprojām uzturs valstī. Tāpat laikā mums ir jāatceras, ka tie, kuriem būtu jāatgriežas, bet nevar to darīt ne tikai trūkstoši dokumentēji, bet arī tādēļ, ka izcelsmes valstis neļauj viņiem atgriezties, ir uh, iestrēguši Eiropas Savienību. Viņiem šeit nav tiesību, atpakaļ atgriezties viņi nevar, līdz ar to viņi bieži nonāk e, šaubīgās situācijās un e, tas, manuprāt, ir ne tikai jautājums par to, vai ir vienoti ceļošanas dokumenti, bet arī panākt vienošanos ar izcelsmes valstīm, lai viņi tiešām ņemtu atpakaļ savus pašu pilsoņus. Uh, Man kolēģi domā, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu nu, efektīva atgriešanas politika visiem tiem, kuriem nav nepieciešama aizsardzība, un tāpat laikā tikt ievērotas pamatiesības un cilvēktiesības tiem, kuriem e, ir e, šeit tiesības, un to mēs cerams varēsim e, ātri un efektīvi pieņemt. Un tālāk komentāri no manis Eh, jūtos apjukusi dzirdot dažus kolēģus sakām, ka visi nelegālie migranti ir jāsūta atpakaļ. Atvainojiet, nu praktiski visi bēgļi, kas ierodas šeit, ir, ir regu, neregulārs migrants, jo, protams, ka viņiem nav dokumentu. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgi attiecībā uz izmantotajiem vārdiem, lai nemulsinātu visus, par ko mēs īsti runājam. Otra lieta robežu eh, un krasta apsardze Vācija izklausās ļoti labi. Tie būs cilvēki, kas aizsargā mūs no noziegumiem, tie cilvēki, kas glāb cilvēkus piekrastē vai upēs. Bet par ko mēs īstenībā runājam? Vācijā mums ir debats par to, vai bēgļu skaitu nevajadzētu samazināt. Bet atkal, nu mēs nevaram samazināt bēgļu skaitu. Viņi jau ir klāt. Par ko mēs runājam īstenībā ir samazināt to bēgļu skaitu, kur ierodas Eiropas Savienībā. Un tad mums ir jāatbild uz jautājumu, ko šajā kontekstā īsti darīs Eiropas robežu un krasta apsārdze es piekrītu, ja runa ir par labāku kontroli, nodrošināšanu, ka bēgļi tiek reģistrēti, vai vairāk ir domāts eh, spiest šo plūsmu atpakaļ. Uh, Ja īsti nav atbilde ar tiem, kurus mēs nelaižam iekšā, vai viņi paliek Grieķijā, Turcijā, iesprostoti, vai kāds viņus aprūpē vai nē, vai ir kāds starptautiska reakcija uz to, daži jautājumi joprojām ir neatbildēti. Un svarīgi ir izmantot pareizos jēdzienus. Un runājot par kontrolēm un papildu pārbaudēm, tā skaitā attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, mums nevajadzētu melot saviem iedzīvotājiem, jo ja vairāk kontroļu pat attiecībā uz Eiropas pilsoņiem padarītu pasauli un mūsu pasauli drošāku, nu es salīdzināšu to ar ASV, viņiem ir ļoti stingra robežu kontrola. Bet vai tas nozīmē, ka nav terorisma, nav organizētās noziedzības un naudas atmazgāšanas ASV? Protams, ka nē, protams, ka tā pastāv. Uh, Tāpēc mums ir jārunā par piesardzību, cik eh, lielā mērā mēs izveidojam jaunas sistēmas, kādas eh, tam varētu būt eh, sekas, kāda būtu ietekme, un vai nepieciešama kāda papildus līdzekļa, jeb tā vietā, lai radītu kaut ko jaunu, vajag labāk izmantot to, kas mums jau ir. Jo viss, par ko mēs šobrīd runājam, ir tas, ka mums jātērē lieli līdzekļi, lai veiktu papildus pārbaudas Varbūt mums vienkārši rūpīgāk paskatīties, kas būs tiešām noderīgi, kā labāk pārvaldīt situāciju ar bēgļiem un kur mēs varbūt ejam pārāk tālu. Jo papildus jautājums būtu par to, ka, piemēram, iedomāsimies uz vienu sekundi, ka rīt tā sauktie bēgļu krīze beidzas un bēdīgā situācija Sīrijā un citās valstīs ar terorismu vairs nepastāv. Vai mēs atcelsim visus pasākums eh, par robežu kontroli, kas šobrīd tiek izveidot, jeb tas turpināsies tomēr? To ir svarīgi saprast, lai eh, atrastu risinājumu ne tikai šai situācijai, bet arī ilgtermiņā. Paldies, Lunečiks, kundze tālāk. Thank you. Paldies. Es eh, arī runāšu par uh, Eh, datu bāzēm. Un es eh, gribētu piekrist tai kritikai, eh, ko jau pauda citi kolēģi, jo tā tik tiešām ir lieta, kur mēs virzamies atpakaļgaitā. Un tik tiešām jāuzdod jautājumu, vai nebūtu labāk domāt par to, kā tādu fokusētāku pieju izmantot, lai tik tiešām atrastu tos, kas rāda terorismu draudus, kas uh, varētu būt startautiski noziedznieki, bet nevis pārbaudīt visus. Un, ja tā ir tā cena, labi, par detaļām runāšu vēlāk, bet ja tā ir cena, lai saglabātu Schengenas zonu, tad arī no manas grupas eh, esam vismaz gatavi aplūkot šādu iespēju, bet tomēr ir eh, vairāki jautājumi, eh, kur mums tiešām ir lieli jautājumi komisijai. Es sekoja, ko Intvelds kundze jautāja un arī citi kolēģi. Nav ietekmes novērtējuma. Steiga nenozīmē, ka nevajag veikt ietekmes novērtējumu, tā ka tādam ir jābūt arī attiecībā uz šo dosie. Tāpat arī nedaudz kļūst skaidr, trūkst skaidrības, kā Makavejs kundze teica, jūs runājat par Eiropas Savienības pilsoņiem un tad Schengenas sistēmu, tad tā tad ir Schengenas dalība valsts, ir valsts, kas nav Schengenā, tad par ko mēs runājam, kas uh, tad ir šie Eiropas pilsoņi jūsu priekšlikumā? Tātad tādi daži pamatjautājumi. Tālāk par Interpola datu bāzēm. Kāds ir juridiskais pamats Eiropas Savienībai to lietošanai? Kā es saprotu, un man tas ir svarīgi, es to gribu saprast, tātad eh, valstu nolīgumi par Interpolu databāzi, bet es saprotu, ka Eiropas Savienības līmenī tas nav vēl. Tad kā mēs eh, to darīsim, kā mēs eh, iegūsim šo juridisko pamatu, lai izmantot šīs databāzes? Un vēl vienu lietu gribu skaidri norādīt. Te nav nekāda sakara ar bēgļu krīzi. Tas nav tāpēc, lai bēgļiem neļautu iekļūt Eiropas Savienībā. Jautājums te ir par Eiropas Savienības pilsoņiem, it īpaši ņemot vērā turismu draudus un tie, kas ir ieguvuši Eiropas Savienības pāses un kas atgriežas no Sīrijas un citām valstīm, tā tad jautājums ir par to, un nevis par to, ka mēs gribam bēgļus uh, nelaist Eiropā. Nevajadzētu jaukt šīs divas lietas kopā. Tālāk, eh, daži konkrēti jautājumi. Jūs teicāt, nē, tomēr vēl viens komentārs. Ir jau 2004. gada direktīva 38 par brīvu pārvietošanos, eh, kura, piemēram, paredz, eh, ka Eiropas Savienības pilsoņi, kuriem varbūt nav pasa, tāpēc, ka tā, teiksim, ir nozakta, eh, tad atbilstošai direktīvai robežsargiem ir jādara viss, lai pārbaudītu visu un tā tad raudzīties, vai šai personai var palīdzēt, vai to var identificēt, Piemēram, varbūt autovadītāja tiesības tur var izmantot, tātad, nu, pārbaudīt identitāti un ļaut šim cilvēkam turpināt ceļu. Es redzu, ka ne padoma, ne komisija nav atsaukusies uz šo direktīvas daļu, vai jūs tiešām atteiksieties no šīs eh, brīvas pārvietošanās eh, direktīvas, no šiem nosacījumiem? Tas nu tiešām nebūtu labi. Jūs teicāt, ka komisija ierosina, ka vajadzētu būt izņēmumiem laikā un arī zem riska robežām uz zemes un jūrā, bet eh, padomu pievieno arī gaisa robežas. Tātad, kāds ir jūsu priekšlikums eh, šai jomā? Es eh, saprotu, jā, tas maksās vairāk, būs nepieciešams stiprināt šīs robeža kontrolas punktus, tur būs nepieciešami darbinieki, būs nepieciešams tams laiks, bet argumentācija arī ir, tātad jāsamazina šis gaidīšanas laiks uz robežām. Tātad, nu, kāda ir jūsu pozīcija detalizētāk? Uh, šai ziņā. Un vēl pēdējā lieta. PNR, Eiropas PNR, mēs kā politiskā grupa nesam par to, bet kādas citas datubāzes jūs minat atsaucties vai jūs taisties turpināt izmantot citas datubāzes, kā piemēram Eiropas PNR, atkal nemainot juridiskos nosacījus tam, jo tādā gadījumā arī es nevarēšu piekrist. Paldies, Stīvens Skundz nākošā. Paldies, priekšstādātāji! Cienījamie kolēģi! Es savā uzrunā gribētu vērst uzmanību uz uh, Eiropas robežu un krasta apsārdzi. Mums nepieciešams uh, Frontex uh, uh padarīt par Eiropas Savienības uh, krasta apsardzes aģentūru, jo mums ir ļoti svarīgi kontrolēt savas ārējās robežas. Bet, kad runājam par ārējo robežu kontroli, tad eh, tajā būtu reālai kontrolē. Mēs nevaram vienkārši pieņemt vēl vienu 26. pantu mehānismu mm, robežu regulas ietvaros, kur ir stingri noteikumi par Eiropas eh, robežu apsardzes komandu izmantošanu. Tā tad viss eh, šī sistēma tādā gadījumā nedarbojas. Un ka nevar pieļaut to, ka uh, Uh, šo sistēmu neatbilstoši izmanto, tāpat uh, ir jāpievērš liela uzmanība atpakaļ atgriešanai. Tātad ir cilvēkus, kas uh, jūrā ir cietuši kuģu katastrofā, tos viss ir jāuzņem Eiropas Savienībā, tātad šis drošās patvērumu valsts princips ir jāīsteno. Patvērumu prasīšanas regula norāda, ka ja kāds ir uh, guvis aizsardzības statusu, ja viņš ir bijis nometnē pirms ierašanās Eiropas Savienībā, tad viņu var atgriezt atpakaļ uz šo nometni, eh, respektējot atpakaļ nenosūtīšanas principu, tad eh, patvērumu pieprasījums eh, no šīs personas, tad iet ātro procedūru, un ja patvērums netiek pies, ies, piešķirts, tad šo cilvēku jānosūt atpakaļ. Tā tad mums varētu būt atpakaļ atgriešanas birojs. Uh, un uh, robežu un krasta apsardz varētu ar to darboties. Es gribētu aicināt kolēģi šo ideju arī apsvērt. Paldies! Esam tagad noslēguši ēnu referentu sarakstu, un mums joprojām ir vēl daudz kolēģi, kas grib izteikties. Es nolasīšu vārdus, bet lūdzu neizteikties ilgāk kā vienu, vienu ar pus minūti, jo mums ir vēl jāuzklaus Nīderlandes prezidentūra, un pēc tam vēl jādod uh, Eh, vārds eh, Roitskungam no komisijas, kurš atbildēs uz jūsu daudziem jautājumiem. Tātad. Mrs. Spinelli, Mr. Dupré, Mr. Zdehovski, Mr. Kirkos, Mrs. Myers, Mrs. Wikström, Mr. Sarvama. Tas ir runātājs saraksts. Es tagad slēdzu šo sarakstu un lūdzu eh, izsakieties pavisam īsi. Koelio kungs Paldies. Priekšsādātājs centīšos izteikties pēc iespējas ātrāk. Jautājums gan ir ļoti delikāts un dziļš. Ir pilnīgi skaidri, ka Eiropas robežu un krasta apsardz ir izšķirši svarīgi, lai varētu labāk eh, pārvaldīt šo eh, spiedienu, bet nepieciešama labāk ieviešanas pasākumu. Nedrīkstam aizmirst, ka eh, šīs ir ļoti delikātas valsts suverenitātes jautājumi. Un eh, nedrīkst izmantot kaut kādu šī brīža popula, populismu vai uh, nacionālistiskus nolūkus uh, vēlēšanās uh, šajā jautājumā. Mēs neko nesasniegsim, ja dalība valstis nesadarbosies un ja tās nevēlēsies uh, sastrādāties, jo Eiropas solidaritāte balstās uz visu kopīgām interesēm. Otrs komentārs. Šengen tika izveidot kā instruments. Uh, veicināt šādas intereses, piemēram, Schengens uh, robežu kodeks un Schengens novērtēšanas mehānisms, kāpēc tie ir svarīgi, jo uh, savstarpējā uzticēšanās netiek uzspiesta, bet tā veidojas balstoties uz uh, kopīgiem parametriem, kurus objektīvi var izvērtēt. Mans trešais komentārs. Nu, runāsim skaidri. Jaunie Eiropas robežu un krasta apsardzē, kaut gan tā ir ļoti nepieciešama uh, Eh, tas nebūs brīnum risinājums pašreizajā krīzē. 11. pāns, piemēram, sakara oficieri, ļoti labs instruments, lai veicinātu sadarbību, bet to ierosina komisija, eh, dažas no šīm sakara oficieru funkcijām eh, principā apšauba robežu apsardzes organizēšanu un ārējo robežu uzraudzību un piekļūt datu bāzēm. Otrām kārtām 12. pants Tātad šis riska novērtējums, tas ir jāizanalizē ļoti uzmanīgi, tas ir jālasa saistībā ar Schengens novērtēšanas mehānismu, korektīvie pasākumi un uh, robežas kontrolas atjaunošana nedrīkst uh, graut uh, procedūru, ko jau paredz uh, Schengens uh, robežu kodeks un ne tikai 28. pānta procedūra. Trešām kārtām runājot par kopīgām operācijām un ātru rēģēt spēju uz robežām, te ir divas svarīgas lietas ir jābūt eh, divām skaidrām sarkanām līnijām parlamentam. Pirmkārt, jābūt skaidram, ka šīs operācijas attiecas arī uz eh, cilvēku glābšanu jūrā, un eh, sūdzību iesniegšanas mehānismam arī ir jābūt. Un noslēgumā priekšsēdētāji runājot par ārējām robežām un intervencijām uz tām, 18. pāns, ātra reakcija nepieciešama un uh, ekstrēmos gadījumos eh, var notikt arī šāda intervence bez dalībvalsts piekrišanas. Nevar iedomāties praksē, kā šis mehānisms varētu darboties. Ir jārod tūlītais risinājums, neapdraudot Schengenas mehānismus, kas jau ir izstrādāti. Mums ir jāturas no jebkādiem centieniem uh, atvieglot robežu kontroļu atkal ieviešanu uz pāris gadiem Šengenai ir uh, jābūt aizsargātai, ne iznīcinātai. Paldies, Penelī kundze nākošā. Paldies! Man ir viens konkrēts jautājums komisijas pārstāvim, Rūtas kungam. Un uh, mans jautājums ir saistīts ar šo jauno Uh, aģentu, Frontex aģentūru konkrēta rīcība. Tā tad, uh, vai nu es nepareizi sapratu, nepareizi dzirdēju, bet vai tiešām tā ir, ka robeža, rīcība uz robežām ir tāda trausla, ko ar to saprotu, rīcība var kaitēt Schengen zonai. Ko tad mēs varētu darīt? Ja mēs eh, sastopamies ar problēmu, ka, piemēram, valsts, kurā ir ārējā robeža, netiek galā ar bēgļu plūsmu. Šobrīd robeža Schengens iekšienē tiek, šķē, eh, tiek slēgtas, un eh, arī Balkānos robeža situācija ir nesakārtota kā mēs varam eh, pārtraukt šo bēgļu plūsmu, kas eh, ierodas Grieķijā, un lai tie vairāk eh, nedotos tālāk. Paldies! Thank you, Mrs. Spinelli, and thank you for... Paldies! Paldies, Duprēkungs, lūdzu! Uh, merci, Paldies, priekšsēdētāji! Uh, tā ļoti ātri man ir trīs ierosinājumi. Eh, tātad Eiropas ceļošanas dokumenti. Domāju, ka tā ir laba doma. Bet es piekrītu visiem tiem, kas ir izteikušies eh, ka ja nav eh, nolīgums ar atpakaļ uzņemšanu ar konkrētām valstīm, ja nebūs eh, harmonizēts dokuments, tad par ko būs runa? Tā tad eh, prioritāte nav šis dokuments, bet atpakaļ uzņemšanas nolīgumi attiecībā uz cilvēkiem, kas nevar palikt šeit un kuriem ir kaut kur jādodas projām. Tālāk, robeža apsardze, arī neiedziļināšos detaļās, man tehnisks vērtējums, es domāju, ka Es esmu par to, ka nepieciešama šāda um, darb, darbības spējīga rezerve. Ja mēs uh, stiprinam Frontex un ja kūģi, teiksim, uh, un dažādi plosti brauc no Turcijas, lai dotos uz uh, Grieķiju, tad jūs aiz, viņus aizķērsosiet viņiem ceļu jūrā, sūtiesiet atpakaļ, ja šie cilvēki var aiziet bojā. Tātad ar šo pastiprinājumu it kā mēs varētu kaut kā pārtraukt šo haotisko cilvēku iekļūšanu. Man liekas, ka vienīgais ir eh, godīgi noslēgt vienošanās ar eh, tām valstīm, kurās šobrīd ir eh, mē, šie mm, bēgļi, un lai viņus varētu uzņemt atpakaļ. Pēdējā gadījumā tā ir tikai tāda izlikšanās. Un pēdējais punkts, tāds ļoti delikāts, pār sistemātiskām kontrolēm. Tas attiecas uz drošību, ne bēgļiem. Un tā kā nevajag to visu likt eh, vienā maisā, un es likšu punktu, jā, jo mans laiks laikam izticējis. Ja mēs eh, tomēr izve... nosakam šādu normu, vai tā jābūt fokusētāji vai sistemātiskai, ir nepieciešama atbilstoša datu bāze, jo pretējā gadījumā tā tad, nu, kurš tad iet cauri, kurš nē, kurš var eh, radīt kādu risku, un jūs, piemēram, runājat par konsultēšanos ar Eiropolu datu sistēmu bāzi. Bet kādā veidā? Otrām kārtām jūs eh, izstrādāsiet priekšlikumu priekš smart borders ar iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, vai tas nozīmē, ka visa Eiropas Savienības eh, pilsoņi arī tam būs eh, pakļauti, visi būs iekļauti šajā iebraukšanas izbraukšanas sistēmā. Es domāju, nu šīs lietas vajadzētu pārdomāt un paskaidrot, lai šiem debatēm tik tiešām būtu kāda jēga. Paldies, priekšsēdētāji. Mr. Duprē, Mr. Ždevski. Ždevska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze pirmo reizi man tiešām ir žēl, ka es neesmu nec referents, referents nec ēnu referents, nec koordinators, nec koordinatora aizvietotājs, jo tā kā man vārds tiek dots tikai tagad, daudz jautājumu jau šeit ir izskanējuši, bet sāks no sākuma. Rutskungs, paldies par eh, prezentāciju bet eh, Polija apgalvo, ka šis priekšlikums ir pret eh, dalību valstu suverenitāti. Un tagad jautājums. Kā jūs varēsiet izmantot eh, robežu kontroli pret dalību valsts gribu? Otrs jautājums. Jau ir izskanējis, ka apmēram 1500 um, karēju būs šajā robežu kontrolas jautājumā? Kā, kā viņi tiks formēti? Un visbeidzot par Frontex. Kā uh, šī te grupa sadarbosies ar Frontex, vai tā būs uh, tā kā paralēlas rīcības Frontexam, es nesapratu, bet mums tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, un tagad Kirkovs kungs. Paldies! Kirkos. Es neesmu Kirkops. Kirkos. Paldies un sveicam šeit arī Rūtas kungu. Vienmēr eh, interesanti dzirdēt jūsu teikto. Pirmais jautājums. Vai jums ir kāda kon konkrēta saplēses, kad eh, tas sāks viss darboties? Kā jūs dzirdat, eh, parlamentā tekstā ir ļoti daudz delikāti jautājumi, tātad. Uh, Avramopulas kungs teica septiņas dienas, un eh, mūsu valdība pēc astoņiem mēnešiem, eh, ka tā ir tiešām īstenojas atvērtās robežas, tagad ir pilnībā izmainījusi savu kursu un saka, ka e, nav jau pareizi, ka tagad viss nonāk atpakaļ Turcijā. Situācija tiešām ir eksplozīva. Un e, es ceru, ka parlaments to izskatīs ļoti ātri un visbeidzot. E, kā tas viss eh, sasauc ar NATO darbību. Tā tad, ja cilvēki Grieķijas vai Turcijas ūdeņos eh, tiek glābti, tad eh, NATO tos sūta atpakaļ uz Turciju. Kā tas sadarbojas ar, kā tas viss saistās ar Frontex rīcību? Mairs Kundze. Dank u, voorzitter. Ik kan ook redelijk kort zijn. Ik heb een aantal opmerkingen. Paldies Saka Mējers kundze, arī es runāšu ļoti īsi. Es eh, vēlētos pateikt, ka eh, arī Nīderlandes prezidentūra Frontex rīcību novērtē ļoti augstu, mēs atbalstam to pamainīšanu, bet, protams, ka dalību valstī ir jākontrolē pašiem savas robežas. Ja mums nebūs Eiropas līmeņa robežu kontrole un šāda aģentūra vai izpildvara, vara, tad e, mēs neko nepanāksim. Šis priekšlikums tomēr nozīmē to, ka e, dalību valsts suverenitāte tiek pārlikta uz Eiropas Savienības pleciem. Un mans pēdējais jautājums, otrs un pēdējais. Frontex aģentūras vadītājs mums teica, ka viņu uzdevums nav apturēt migrantu plūsmu, bieži vien viņi kalpo par savu veidu pārvietotāju transporta līdzekli, un kā tad šis jaunais mandāts vai tiešām tas atturēs un kaut kādā veidā aizliegs migrantiem nonākt Eiropas Savienību uz Eiropas Savienības zemes un visbeidzot Nīderlandes prezidentūrai un komisijai, vai šis priekšlikums eh, apturēs eh, milzīgo migrantu plūsmu Eiropai. Vikstrēms kundze nākamā lūdzu. Paldies, prieksēdētais kundze, kad eh, mēs atteicāmies no iekšējām robežām Schengenas zonā, tad, protams, ka doma bija stiprināt kontroli uz ārējām robežām. Un eh, visticamākais, ka jau toreiz, kad dibinājās Schengena, mums vajadzēja izveidot eh, ārējo kontroli, kas būtu visu spēku vienota kontrole. Vispirms vēlētos pateikties komisijai, manuprāt, priekšlikums ir labs Esmu pārliecināta, ka uh, lielākā daļa pilsoņu ir, piln, lielākajai daļai pilsoņu ir pilnīgi vienalga, kāda karavīriem, kuri uh, apsargās Eiropas ārējās robežas, ir uh, aizsargtērpa krāsa vai zem kāda karoga viņi darbojās. Šeit bija arī kolēģi, kuri teica, ka vajadzētu labāk pārvaldīt ārējās robežas, un eh, ir jau tādi, kuri cer, ka tas atrasinās eh, bēgļu krīzi vai arī palīdzēs eh, bēgļiem kaut kur nokļūt tālāk. Nē, tā nebūs. Izveidojot šādu aģentūru, Mm, neviens jau nenoņem atbildību no dalību valstu pleciem izpildīt Ženēvas konvenciju, piemēram. Protams, labāk ārējo robežu kontroli ir svarīga, un tomēr mums ir nepieciešama arī visa Eiropas patvēruma meklētāju sistēma. Protams, ka uh, robežu kontrolas un pat ļoti striktas tādas uh, neapturēs eh, narkotiku dīleru darbību un kontrabandu. Un visbeidzot, ir paredzēts, ka eh, Schengenas izjukšana maksās apmēram 1,4 triljoni eiro desmit gados. Tāpēc uzskatu, ka mums eh, vajadzētu ļoti uzmanīgi izsvērt, ko mēs gribam, un pārvaldīt mūsu ārējās robežas adekvāti. Vikstrēms kundze. Paldies, saka priekšsēdētāja, tagad Sarvamā kungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vispirms eh, vēlētos eh, uzteikt komisijas iniciatīvu un runāšu par septīto punktu, tātad eh, šī tā ārējās robeža, tātad pārbaudas uz ārējām robežām. Mēs šeit diskutējam par tādiem ļoti pamatīgiem stūrakmeņiem. Un uh, es vēlējos pajautāt, vai tiešām mēs tā kā atgriežamies pagātnē? Es vēlētos dzirdēt no komisijas. Mēs neesam vispār pavirzījušies uz priekšu, kā tad mēs varam uh, e, pakāpties soli atpakaļ, pārbaudīt tik vienu. Kā tad mēs varam kaut ko panākt, ja mēs nevaram izmantot jau eksistējošās databāzes? problēma būs tāda pati ar PNR. Un atkal tagad salīdzinot ASV eh, un Amerikas un Eiropu. Vispārēji runājot, šeit tik daudz tiek runāts skaistu vārdu par principiem, bet eh, šobrīd mēs piedzīvojām ļoti neskaidrs laikus. Šī nav tikai un vienīgi bēgļu krīze. Ja jūs to nesaredzat vai nevēlaties redzēt, tad atvainojos, tā ir jūsu um, vaina ir ļoti daudz cilvēku, kas pārvietojas dažādu apsvērumu vadīti, un mums, eh, ja mēs vēlamies šo plūsmu kontrolēt, vajadzētu tomēr atteikties no dažādām ideoloģiskām aurām. Būsim pragmātiski. Paldies, saka prieksēdētājiem. Tagad došu vārdu Nīderlandes prezidentūrai Huseborga kungs. Lūdzu, runājiet ļoti, ļoti īsi. Thank you. Thank you, Chair. And... Paldies, prieksēdētājs kundze. Es runāšu īsi. Vispirms eh, vēlētos pateikties komitejai un tās godātajiem de do deputātiem par to, ka iepazīstinājāt ar situāciju un paldies visiem, kuri par šo ļoti interesanto dokumentu izteicās. Tātad padome, visa šīs trīs, um, visi šie trīs dokumenti, dokumentu pakotnes eh, padomē ir ļoti būtiskas. Vispirms Eiropas robežam krasta apsārdze. Šeit vēlētos uzteikt, ka Eiropas padome ir noteikusi pilnīgi skaidru mandātu un pilnīgi skaidrs um, datums. Pirms uh, mūsu prezidentūras beigām ir tas jāizpilda, un mēs esam gatavi, mēs jau sākām darbu pie tā janvārī. Mi ministri tiekoties neformālajā ministru sēdē eh, tikās eh, un runāja par Eiropas robežu un krasta apsardzi, viņi par to runāja Amsterdamā. Tika diskutēti ļoti daudzi jautājumi, arī e, atbildības dalīšana, obligātā iesaiste. Kā jūs dzirdat, suverenitāte izskanēja šeit, tad iedomājieties, kas un cik bieži tā izskanēja padomē. Pagājušā ceturtdiena padomē prezidentūra nāca klajā ar e, sasniegumu ziņojumu, esam sasnieguši samērā daudz. Diskutēts tika arī tālāk par tālāk darāmo un prezidentūra uh, sagatavos vairākos jautājumos kompromisu priekšlikumu. Šobrīd mēs esam šāda kompromisa teksta gatavošanas procesā. Uh, par tekstu prezidentūru to atbalsta un esam gatavi, uh, e, esam 21. aprīlī paredzētajai vispārējo un iekšlietu padomē prezentēt šo te dokumentu. Un uh, ar Pabrikumu, kas ir referents, sadarbosimies arī turpmāk. Tagad par Schengens robežu kontroli kodeksu. Tas ir vairāk saistīts ar teroristu draudiem nekā ar migrāciju kā tādu. Padomu to pilnībā izprot. Uh, Tas ir mūsu prioritārais fails, un eh, pagājušā ceturtdiena padomē izdevās panākt eh, vispārējās nostājas tekstu. Un eh, padomas piedāvātais teksts bija, prezidentūras piedāvātais teksts <clears throat> bija ļoti labs, un mēs esam mm, pielikuši sešu mēnešu pārējais periodu, lai veiktu šīs pārbaudas, sākotnēji vismaz. Mēs esam uh, šo te e, mērķu pārbaužu mm, termiņiem devuši mazliet e, citādākus datumus. Un, ja dalību valstīm ir kādas bažas, tad tām ir jādara tas zināms arī citām dalību valstīm, kuras varētu būt iesaistītas. Šī regula attiektos uz visām Schengens dalību valstīm, arī uz tām dalību valstīm, uh, kurās vēl nav pieņems lēmums par iekšējām robežām. Mēs esam um, ierosinājuši divu gadu uh, pārskata periodu, lai izvērtētu regulas darbību. Here, course, further... Un, protams, uh, mēs esam gatavi arī turpmāk sadarboties ar parlamentu. Un tagad pēdējais jautājums. Tas ir atpakaļ atgriešanas uh, dokuments. Uh, Padomu ļoti labi apzinās un e, to, ka atpakaļ atgriešanas e, kvalitāte un apjoms jau nav atkarīgs no šī dokumenta. Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies. Un tagad Ruta kungs, vārds jums. Thank you very much. Sorry. <laughs> Jā, paldies centīšos atbildēt uz vismaz dažiem no jautājumiem, bet esmu pārliecināts, ka manas atbildes varētu būt arī neadekvāti īsas, un jūs jau sacījāt eh, arī, ka Strasbūras nedēļā mums būtu varbūt nepieciešama detalizētāka diskusija, mazākā lokā varbūt, eh, lai varētu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. sākumā uzsvēršu to, ko daudzi no jums pieminēja, un pēdējais bija Savamā kungs, un pirms tam Vikstrēms kundze. Mēs dzīvojam tādā situācijā, kur mēs saskaramies ar eksistenciālu krīzi Eiropas Savienībā, un ja mēs to nesaprotam, Mēs e, nepiedalāmies tādās vispārīgās debatēs. Man jau tiek noteikti termiņi, un daži saka, ka tur nākamajās septiņās dienās tas ir jāizdara. Bet teiksim tā, mēs komisijā ar komisāru Avramopulus, vicepriekšsēdētāju Timermans, priekšsēdētāju Junkeru, uh, cenšamies nāklājā ar priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka mēs glābtu Eiropas māju. Šī ir daļa no mūsu mājām, daļa no skaidrojuma arī, kāpēc mēs neveicām ietekmes novērtējumu par vairākam lietām. Jā, ja būs jautājumi, mēs varēsim cerams sniegt atbildes, pietiekamas atbildes attiecībā uz likumdošanas procesu, bet mēs esam krīzē. Es eh, sāku savu darbu komisijā pirms 30 gadiem arī krīzes situācijā, bet šādā krīzē mēs nekad vēl neesam bijuši. Tas varētu būt tāds vispārīgs ievad eh, komentārs personīgā līmenī no manas puses. Es noteikti atzinīgi vērtēju Pabrika kunga, Nidermiller kunga sacīto attiecībā uz apņēmību iekļauties ambiciozā laika grafikā šai kontekstā. Un man patika divi saistītie elementi, ko Pabrikungs sacīja. Mums ir atvērtas robežas, robežas un kontrolēts robežas. Tieši to mēs arī cenšamies panākt. Nīderlandes prezidentūra jau atbildēja. Makovei kundze realitāte ir tāda, ka tad, kad dalību valstī ir piekļuve Schengens informācijas sistēmai, mums vairs nav nepieciešams uh, pavairot šīs kontrolas, tā ir situ atšķirīga situācija attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju un Horvātiju. Tur mums vēl nav veikta Schengenas izvērtēšana. Tā kā tur kompromisā jūs arī redzēsiet, eh, ko mēs esam politiskā līmenī spējuši vienoties iekšlietu ministru vidū. Tur jūs redzēsiet arī dažus elementus un atbildes uz šīm lietām. Es pilnībā piekrītu jums visiem. Eh, es runāju par Stīvens kundzi, Džuprē kungs un arī vairāk citi, ka nāk klajā ar dokumentu par atpakaļ uzņemšanu eh, nav atbilde uz situāciju. Bet esmu bijis šeit komitejā, lai ziņotu jums par diskusijām, par atpakaļuzņemšanas eh, līgumiem, ka tās ir viens tehnisks elements starp citiem elementiem, kas kopā var palīdzēt mums ietekmēt eh, atpakaļ nosūtīšanas politiku. Ja mums nav atpakaļ uzņemšanas uh, Ehm, nolīgumu. Šobrīd mums ir 17 tādi, un ja jums tāda nav, ja šie dokumenti netiek atzīti un mēs nevaram pieņemt likumdošanu, ehm, ja mums ir dokuments, kuru eh, neatzīst trešā valsts. Protams, ka dokuments kā tāds ir vajadzīgs, bet šobrīd mums ir papīrs, kāds pieminēja Photoshop. Manuprāt, 97. gadā īsti nebija vēl Photoshops. Un savā ziņā mums ir jāaktualizē kaut vai drošības iezīmes. Mēs sakam visām trešajām valstīm, jūsu drošības iezīmes nav adekvātas. Lai mēs jums piešķirtu vīzas vai e, vīzu režīmu atvieglojumus, bet šeit mums arī ir jāpaskatās uz sevi un jāuzlabo šī situācija. Varbūt arī tas arī viss, ko es varu teikt par uh, dokumentiem. Tālāk. Attiecībā uz jautājumiem par Schengens robežu kodeksu. Jā, es piekrītu. Izmaiņu ieviešana ir saistīta ar teroristu uzbrukumiem, un tas nav saistīts, un es vēlreiz uzsveru, nav saistīts ar migrācijas krīzi. Šeit mēs runājam par vienu elementu, un ja jūs atceraties, mums bija diskusija iepriekš pēc Šarlī eh, Ebdo, ka mums būs nepieciešams pastiprināt eh, pārbaudas uz ārējām robežām, at arī attiecībā uz Eiropas Savienības valsts piedarīgajiem. Un tobrīd mums likās, ka mēs to varēsim veikt izmantojot riska izvērtējumu un, teiksim tā, atsevišķu riska indikātoru identificēšanu, lai varētu izvairīties no sistemātiskiem draudējiem, bet diezgan ātri kļuva skaidrs e, pēc uzbrukumiem bakalām, ka būtu labāk, ja mums būtu visaptverošāka pieeja attiecībā uz sistemātiskām pārbaudēm uz ārējām robežām, piemērojot tos Eiropas Savienības valsts piedarīgajiem. Schengens kodeks jau paredz eh, dokumentu kontroli. Turpat eh, teica, ka ieteicam ir elektroniska pārbaude. Tāds ir esošā šī likumdošana pase, tiek novilkt caur lasītāju un eh, novalkot pasts caur lasītāju, automātiski tiek veikta pārbaude ar datu bāzēm Schengens informācijas sistēmā un tiek piemēras nacionālais eh, likums par eh, nozaktajiem un nozaudētajiem dokumentiem, Interpol datu bāzi un tā tālāk. Tiek veikt šī savstarpējā pārbaude. Nekas netiek atklāts, tā ir vienkārši pārbaude, vai viss ir kārtībā, un tas prasa dažas sekundes vairāk nekā vienkārši ieskatīties pasē. Bet tās ir papildus drošības pasākums, lai nodrošinātu, ka mums ir labāka kontrole par to, kas iebrauc un izbrauc no Schengen zonas. Ja cerams, mēs ļoti ātri spēsim eh, arī pārskatīt eh, viedu robežu paketi. Ar prieku varu pa, paziņot, ka mēs esam veikuši ietekmes eh, novērtējumu šajā jautājumā un cerams, ka tad tuvākajās nedēļās būs arī komisijas priekšlikums pieejams. Un tad mēs varēsim arī redzēt eh, savstarpējās saiknes, kas būs daudz skaidrākas. Tā kā tas būs jau ātri jums pieejams, pavisam drīz. Tagad eh, par eh, robežu apsardzi. Man jau priekšsēdētāji teica, ka es varu, varu atbildēt, cik ilgi vien gribu. Es eh, saprotu, ka nu, tāda realitāte tas nav. Jā, attiecībā uz pamatiesībām. Viena kopīga piezīme pēdējos 12 mēnešos mēs strādājam pie migrācijas darba kārtības ļoti visaptarošā veidā. Pārunājām cilvēku pārvietošanu. Bet nekad neesam visaptaroši runājuši par ārējo robežu apsardzību. Lūdzu, nesakiet, ka komisija ir vienpusēji piegājušai lietai. Uh, Šeit ir liels spiediens no daudzām dalību valstīm, kas jau daudz agrāk vēlējās priekšlikumu par robežu e, apsardzi, bet mēs koncentrējamies uz robežu pārvaldību atbilstoši mūsu starptautiskajām saistībām un cilvēktiesību e, sa izpildēja attiecībā arī uz migrācijas plūsmām Un tagad ir pienācis laiks skatīt arī šo priekšlikumu par robežu apsardzi. Suverenitāte, 18. un 20. pāns. Skā Kellere bija pirmā, kas uzdev šo jautājumu, bet vairāk no jums vēlāk papildināja. Vēlos jūs pievērst eh, jūsu uzmanību 18. pāntam, 4. punktam. tas ir sarežģīti konstruēts veids, kā strādāt, bet realtātē dalību valstī vienmēr ir jāpiekrīt kopīgai, eh, kopīgi darbības plānam ar Frontex gal galā. Līdz ar to ir jābūt dalību valsts piekrišanai. Ja dalību valsts nepiekrīta, vienīgā veids, eh, ko mēs varam, vienīgais, eh, ko mēs varam darīt, ir sūdzēt dalību valsts tiesā. Tas arī viss. Un tad sākās debats par to, ka daži teiks, tā nevar būt, ir jāuzspiež dalību valstīm kaut kas. Un tad sāks visi jautājumi par atbildību. Un citi savukārt teiks, ka tas būs suverenitātes pārkāpums attiecīgā dalību valstī. Es domāju, ka mēs atradām labu kompromisu 18. pāntā. Uh, Esmu pārliecināts, ka mēs vēl bieži diskutēsim par šo jautājumu, cerams, tuvāko nedēļu eh, laikā, nevis eh, mēnešu vai gadu laikā. Tas ir veids, kā nodrošināt suverenitātes saglabāšanu, vienlaicīgi radot lielu morālu spiedienu. Es piekrītu un atzīstu to. Tiek radīts šāds spiediens, lai ļautu intervencijai notikt. Jautājums par to, kāpēc eh, neiekļaut Schengens izvērtēšanu. Schengens izvērtēšanu mēs veicam reizi 4-5 gados eh, kādai dalību valstī. Schengens izvērtēšana eh, ir principā ekspost izvērtējums. Iespējams gadījumos arī, kad kaut kas ir nogājis greizi. Šeit ir savukārt nepieciešama riska analīze. Uh, Un tāpēc mēs šo lomu piešķiram Frontex aģentūrai. Attiecībā uz riska analīzes veikšanu šeit ir vairāk tāda profilaktiska pieeja, vairāk vērst uz prevenciju, vairāk uz izvērtēšanu nekā tas parasti notiek Schengens izvērtēšanas ietvaros. Un, lai pavisam skaidri pateiktu, mēs neradam jaunu aģentūru. Šīs būs tāds Frontex plus variants. Frontex aģentūra Varšavā, cerams ar vienošanos par e, mītnes vietu, kuru mēs paplašināsim, papildināsim ar papildu resursiem, prasam arī tūkstoti kopā cilvēku, kas tik nodarbināti Frontex aģentūrā, bet šis tūkstots nebūs pietiekams attiecībā uz robežu apsardzi. Tādēļ mums ir nepieciešams rezerves, šis Tas uh, tiešām jābūt tādam e, rezervēm, e, no kurām mēs varam saukt cilvēkus. Un vēl viena lieta Un tālāk jau mums tad daudz detalizētākas diskusijas ir nepieciešams Strasbūrā tuvākajās dienās. Jā, jūras operācijās mēs balsīsimies uz meklēšanu un glābšanu kā pamatprincipiem. Un, manuprāt, pēdējos mēnešos jūs esat redzējuši, uh, un dzirdējuši diskusijas par Mare Nostrum aizstāšanu, Tritona operācijas pastiprināšanu, Poseidons arī darbojās. Galvenā pieeja tomēr ir meklēt un glābt. Arī veicot eh, robežu un krasta apsardzi. Tikai vēlējos to apstiprināt vēl. Un neapšaubām, ka pēc visām šīm diskusijām mēs esam arī nodrošinājuši, ka ir iestrādāts priekšlikumā tāds pamatīgs sūdzību izskatīšanas mehānisms. Ja mēs to neieliktu, jūs to prasītu, tagad, kad esam to ielikuši, jūs prasat vairāk, un nu tas ir saprotami. Uh, tā, tā un tas ir, jā, bet mēs esam paredzējuši šo sūdzību izskatīšanas mehānismu, kuru e, esat prasījuši priekšsarētāji, redzat, es atvainojos, esmu iesaistīts šajā jautājumā, esmu gatavs diskutēt par šiem jautājumiem stundām ilgi, bet beigšu ar šo brīdi. Paldies Rūtas kungam. Esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim diskusijas par šiem ziņojumiem. Par Eiropas eh, robežu un krasta apsēdes eh, prezentācija ir paredzēta 11. aprīlī. Paldies, ka ieradāties šeit, bijāt klāt. Tagad mums ir jāmaina. tā kā mēs iekavējuši esam par 14 minūtēm laika grafiku, nav jēgas stākt prezentāciju pētījumam par noziedzību un korupciju saistītām izmaksām pirms balsošanas. Tāpēc aicināšu ļaut mums strādāt 10 minūtes ilgāk pēc balsojuma. Tātad 20 pāri būs balsojums Tā tad pavisam īsts balsojums. Un tad desmit minūtes atvēlēt pētījuma prezentācijai par noziedzību un korupciju saistītām izmaksām Eiropas integrācijas trūkuma gadījumā. Tātad sāksim balsot 20 pāri precīzi, un pēc balsojuma būs prezentācija ziņojumam. Let's start the vote, colleagues. Sāksim balsošanu. Mums ir divi jautājumi, par kuriem jābalso. Pirmais mutisks jautājums komisijai. Turpmākie pasākumi saistībā ar rezolūciju par ASV senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu. Tātad aicinu balsot par mutisko jautājumu komisijai. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ievietojiet karti vēlreiz. Labi, šķiet tie kārti darbojas. Tātad beidzam balsot. 22 balsis pār, 17 pret, vienai atroties, pieņemts šis mutiskais jautājums. Viens atturējās. Otrs mutiskais jautājums padomēji. Sākam balsot par mutisko jautājumu padomē. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 22 balsis pār 17 pret, eh, viena atturās, tātad pieņemts. Paldies! Ar to esam noslēguši balsošanas sesiju, un kolēģi darbs vēl nav beidzies. Mums ir 17 minūtes lai pabeigtu mūsu darba kārtību. Runāsim tagad par pētījumu, kur nosaukums ir ar noziedzību un korupciju saistītās izmaksas Eiropas integrācijas trūkuma gadījumā. Ir veikts Lauras Ferēras kundzes vārdā šis pētījums un Lība koordinātori nolēma 2015. gada 7. septembrī prasīt uh, DGEPRS, tātad veikt šādu pētījumu par minēto tēmu, un es tagad uh, aicinu Porum kundzi, Vorums kundzi. Tā, tad jūs runāsiet no vietas, no zāles. Labi. Tā tad dodu vārdu Astrīdē Vorums kundzei. Viņa ir uh, nodaļas vadītāja, un viņa pastāstīs par šo uh, kopsavilkumu pētījumam. Paldies, uh, labu vakar visiem. Man ir prieks jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu. Tātad ar noziedzību un korupciju saistītās izmaksas šis pētījums ir vērsts uz to, lai identificētu politikas jomas, kur uh, Uh, kopīga rīcība Eiropas Savienības līmenī varētu dot uh, būtisku ieguvumu. Citiem vārdiem sakot, uh, šī pētījuma mērķis ir raudzīties, kur Eiropas koordinācija vai integrācija varētu dot būtiskus labums pilsoņiem. 2015. gada septembrī Lībe koordinātori uh, uzdeva veikt pētījumu par pašreizējo situāciju Eiropas politikai, organizētās uh, politikas un korupcijas jomā, un tātad veikt aplēs par izmaksām kas saistās ar nepietiekumu Eiropas integrāciju šajā jomā. Ziņojumā bija jādod arī ieguvuma kvantificēts apjoms, tātad ko varētu gūt, ja efektīvāk kopīgi darbotos Eiropas Savienības līmenī. EPRS uh, komiteja veica trīs pētījumus, divi no tiem jau ir pēt, prezentēti, viens no SEPS tiks eh, prezentēts eh, vēlāk. Tātad kādas ir izmaksas, eh, kas saistītas ar noziedzību un korupciju? Protams, ņemot vērā nelegālo dabu šīm parādībām, ir grūti tās aplēst vai izmērīt. Informācijas pieejamība ir nevienāda, nevienlīdzīga dalība valstīs, un tur, kur informācija ir pieejama, tā nav sistematizēta. Uh, Šādā kontekstā, protams, ir grūti izdarīt aplēses par kopējām izmaksām ar tādu pietiekamu noteiktības pakāpi. Tomēr pētījumā ir uh, paredzēti aplūkot dažādi scenāriji, aplūkojot uh, korupcijas un nozīmības darbības izmaksas Eiropas Savienībai un tiek arī aplēsts nelegālā tirgus apjoms. Tātad kādas ir uh, izmaksas saistībā ar noziedzību un korupciju? Eiropas komisija ir aplēsusi, ka šīs izmaksas Eiropas uh, Eh, ekonomikai ir 218 eh, līdz 282 miljārdi gadā, bet tā nav pilnīga ēna, jo tā ies, ietver tikai zaudētos nodokļu ieņēmumus un investīcijas, neskaitot tālāk netiešos eh, izmaksu komponentus. Viens no pētījumiem, ko veica komisija un IPRS, ir izpētījis dažādus scenārijus, tātad scenārijus, kas mums šķiet visticamākais norāda uz ekonomikas zaudējumiem tātad no 218 miljārdiem līdz 282 miljārdiem ikgadēji eh, korupcijas rezultātā. Tur dalība valsts tiek iedalīts četrās kategorijās, izveidojot institucionālās līdzības un eh, tāpat arī izvērtēt atšķirības. Tātad organizētās noziedzības izmaksas, eh, tās ir ļoti grūti kvantificējamas. Atbilstoši pašreizējiem aplēsēm nelegālie tirgi ir apmēram 1% no Eiropas Savienības IKP, kas rada apmēram 110 miljārdu izmaksas Eiropas ekonomikai. Tātad šis uh, pētījums arī ir balstīts uz šo ciparu, bet mm, tiek norādīts arī uz uh, nopietnās smagās un organizētās noziedzības ietekmi uz uh, dažādiem sociālajiem rādītājiem. Tātad kāda ir konstējuma šai pētījumā? Ziņojumā norādīts uz vairākiem vājajiem punktiem cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Būtiskas barjeras šajā jomā ir nepietiekama ratifikācija, transponēšana un uh, Eiropas Savienības un starptautisko normu īstenošana. Pētījumā ir norādīts arī uz iztrūkstošiem elementiem pašreizējā tiesiskā regulējumā, un īpaši, ka trūkst uh, organizētās noziedzības atbilstoša definīcija, uh, Eh, Eiropas Savienības direktīvas, lai cīnītos ar korupciju publiskā sektorā, un tāpat arī Eiropas Savienības līmeņa sistēmas trūkums, lai aizsargātu informācijas sniedzējs. Pētījumā norādīts arī uz nepieciešamību konsolidēt eh, ietvaru eh, policijas un tiesu sadarbībai, lai nodrošinātu īpašu sadarbību starp nacionālām iestādēm. Galvenais secinājums pētījums norāda uz kopīgu rīcību Eiropas Savienības līmenī, kur tā tiešām būtu ļoti noderīga. Pirmkārt, cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju ir kopīga kompetence Eiropas Savienībā un dalībvalstīm, un tāpēc sadarbojoties sistemātiskāk un efektīvāk, izmantot Eiropas Savienības instrumentus un Eiropas Savienības aģentūras, varētu gūt būtisks uzlabojums cīnoties pret organizēto noziedzību. Balstoties uz šiem secinājumiem, Ziņojumā ir izteikts vairākas rekomendācijas, lai eh, pārvarētu šķēršus un aizpildītu iztrūkstošos posmus eh, šajā cīņā. Tātad eh, vispārīgi pētījumā norādīts, ka nepieciešama saskaņota un saskaņot rīcība tieslietu un iešlietu darbībā. To varētu balstīt uz desmit blok blokiem, tātad esam izteikuši desmit rekomendācijas. Pirmkārt, uh, Nepieciešama visaptvaroša un objektīva novērtēšanas sistēma eh, drošības un tiesiskuma kī transponēšanai, ieviešanai. Eh, to varētu balstīt uz procedūru, kas paredzēta Eiropas Savienības līguma 70. pantā. Otrām kārtām nepieciešama integrētāka un efektīvāka tiesiskuma uzraudzības sistēma esošie monitoringa mehānismi, kā Eiropas Savienības pretkorupcijas ziņojums vai Justice Scoreboard, tos ir jākonsolidē, lai varētu tātad lai, to stiprināto ietekmi. Un Eiropas Savienības institūcija uzraudzību ir jāuzlabo, piemēram, ietverot Eiropas Savienības institūcijas arī Eiropas Savienības pretkorupcijas ziņojumā un Eiropas Savienība varētu arī pievienoties Greko valstu grupai. Ja mums būtu šāda efektīva tiesiskuma sistēma un ja visas rekomendācijas, kas ir ierosināts, tik tiešām tiktu īstenotas, tad varētu nonākt pie būtiska korupcijas līmeņa samazinājuma zināmas dalību valstīs, un uh, rezultātā varētu ietaupīt apmēram 70 miljardus uh, katru gadu, kas ir būtisks uh, apjoms. Trešām kārtām - definīcijas un sankcijas Mm, attiecībā uz eh, smago un organizēto noziedzību un korupciju, tātad tās eh, nepieciešams tuvināt. Cetam, ceturtām kārtām pasākumu, lai aizsargātu šos brīdinātājus, informētājus. Eh, tie ir jāstiprina. Piektām kārtām jāizveido patiesi neatkarīgs Eiropas, Eiropas prokuratūra, Un šai Eiropas prokuratūrai pilnībā jābūt integrētai Eiropola un Eirožas darbā, un tāpat laikā jānodrošina adekvāts procedurālās tiesības un datu aizsardzības standārts. Ja to izdarītu, tad tā varētu Eiropas Savienības budžetam ietaupīt apmēram 200 miljonus eiro katru gadu. Sastais punkts uh, mūsu rekomendācijās attiecas uz esošajiem savstarpējās atzīšanas instrumentiem kurus eh, nepieciešams uzlabot un nepieciešams attīstīt jaunas. Eiropas eh, izmeklēšanas orderim vajadzētu tikt izmantotam. Septītais punkts eh, uzlabots Eiropas Savienības drošības un tiesiskam politikas ciklus, tā tad jāparedz arī Eiropas revīzijas tiesas audits. And the scientific and quality of... Un eh, noteikti arī zinātnisks eh, krimināla pārkāpuma izvērtējums, eh, piemēram, mēs varētu izveidot akadēmisko ekspertu grupu, kuri ir specializējušies Eiropas krimināla tiesībās, tādu ekspertu grupu. Astotais punkts - policijas un tiesību sargājošo iestāžu sadarbība operatīvā līmenī. Tā ir jāstiprina. To varētu nodrošināt paredzotam adekvātu budžetu un nodrošinot apmācību. Tas varētu uzlabot eh, gan sadarbību dažādās operācijās, gan arī zināšanas vienam par otru devītais punkts. Eiropas, visa Eiropas eh, e-iepirkuma sistēma samazinātu korupcijas risku publiskā iepirkuma sfērā par apmēram 920 miljoniem gadā. Un desmitais punkts ir jādara viss, lai noziedzība neatmaksātos. Līdz ar to Eiropas Savienības eh, pasākumi, lai izsekotu kriminālu noziedzniekiem, ir jāstiprina prieksēdētāji. Paldies, eh, paldies, ka jūs mēģinājāt eh, pieturēties pie mums jums atvēlētā laika. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti. Diemžēl laika ir maz. Tagad dod vārdu Šerders kundzei, kura mūs iepazīstinās ar Parīzē bāzētās organizācijas veikto pētījumu par šo pašu tēmu un tiešām mēģiniet runāt ļoti, ļoti īsi. Thank you very much. Paldies. Es eh, īsumā vēlētos eh, jūs iepazīstināt ar SEPS veikto pētījumu, kurā mēs mēģinājām novērtēt ārpus Eiropas Savienības spēku ietekmi, cik maksā organizētā noziedzība, eh, cik maksā aktīva iesaldēšana un ko Eiropas Savienība varētu darīt uh, organizētās noziedzības eh, apturēšanā. Pētījumā tapa skaidrs, ka ir ļoti grūti novērtēt um, kriminālo aktivitāšu nelegālās aktivitātes. Tātad tās var būt eh, vairāk vai mazāk organizētas, vairāk vai mazāk aktī, aktīvas. Līdz ar to arī kopīgas Eiropas definīcijas trūkums par to, ko tad nozīmē visiem organizētā noziedzība, tas eh, arī ir problemātiski. Un eh, šādas definīcijas trūkums arī traucē efektīvi sadarboties. Ziņojumā mēs eh, ciešāk paraugamies arī uz slepeno dienestu informācijas apkopojumu un kā darbojās kopējās izmeklēšanas vienības un sadarbība ar Eiropolu. Un savā pētījumā ir skaidrs, ka kaut arī instrumentu sadarbības uzlabošanai ir daudz, ir joprojām gan juridisku, gan arī cita rakstura šķēršļu dažādu dalību valstu tiesību sargājošo iestāžu sadarbībai. Tāpēc eh, tiešām vajadzētu vairāk sadarboties eh, slepenās informācijas eh, apmaiņā, bet no otras puses slepenā informācija netiek pakļauta demokrātiskajai kontrolai. 2007. gadā Eiropas Savienība pieņēma lēmumu, kas eh, attiecās uz šiem īpašajiem, īpašajiem kriminālu izmeklēšanas inspektoriem. Mūsu aktivitātēs ļoti svarīgi ir nodrošināt Eiropas likumu īstenošanu. Tas e, īpaši attiecās uz konfiskācijām, kas ir ļoti plaša rakstura. E, pārobežu krimināla izmeklēšanas jautājumā ir skaidrs, ka šīs e, vienotās ekspertu komandas nodrošina ļoti labu palīdzību vienlaicīgi dažādos līgumos atrunātās atbildības un citas jomas vēl nav pilnīgas. Mēs uzskatām, ka operatīvās efektivitātes nodrošināšanā sadarbības ietvaram ir ļoti svarīga nozīme. So Ļoti īsi vēlētos pieskarties tam, ka trūkst atskaites eh, iestādes un formāla un neformāla sadarbības tīkla darbība Eiropas Savienībā. Mēs savā ziņojumā eh, runājam par eh, naudas atmazgāšanas pretdarbības, sadarbības vienības darbību. Un mūsu ziņojumā parādās, ka galvenais ir nodrošināt Eiropas likumdošanu, pamattiesības, kā arī ir jānodrošina savstarpējā uzticēšanās šās pārrobežu vienības darbā. Nākamais eh, šajā Eiropas eh, operatīvās politikas ciklā trūks demokrātiskās eh, kontrolas momenta. Piemēram, šobrīd vairākas atskaitas nav publiski pieejams un nav pieejams arī parlamenta deputātiem. Šobrīd Eiropā cīņa pret organizēto noziedzību ir ļoti daudz, notiek ļoti daudzos līmeņos, un tā ir problēma demokrātiskajai caurskatāmībai. Par politiku un tās iespējām runājot, ziņojumā parādās, ka galvenais uzsvars ir jāliek nevis uz patreizējām nepilnībām. Mēs eh, vēlamies vērsties pret organizēto noziedzību kopumā, bet ir jāizveido Eiropas operatīvo spēku kopums, kas ļautu sadarboties dažādu valstu policijai un citiem tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem. Ziņojumā mēs nākam klajā ar ierosinājumu, ka pārobežu izmeklēšanas gadījumā ir jābūt adekvātai apmācībai. Katrā ziņā tas nāktu par labu. Un eh, tieši šīs pārobežu operatīvās sadarbības aspektā svarīgi ir uzsvērt pamattiesību un cilvēktiesību izpildes eh, apjomu. Eiropas eh, parlamentam ir jābūt uh, spējai pārbaudīt sepolu darbību gan formālos, gan neformālos sadarbības aspektos, un, protams, arī datu apmaiņa ar trešajām valstīm. Un tagad pēdējā slīdīte. Ziņojumā esam uzsvēruši to, ka ir politikai jābalstās uz argumentiem. Un uh, izpētes grupa ir uzsvērusi to, ka prioritāšu konsekvencei ir jābūt uh, svarīgai. Vispēdzot, um, šīs politikas cikla īstenošanām Eiropols tā kā at, um, atskaitās par um, um operatīvās darbības uh, izpildi. And, uh, thank you. Paldies, uh, The meeting now.